Ruhig lūdzu. I think we can start. Domāju, ka varam sākt darbu. Liebe Kolleginnen un Kollegen, liebe Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, ķersimies pie darba. Pieņemsim darba kārtību. Vai kādam ir iebildumi? Nē? Un ir jāpieņem pirmā uh, septembra sēdes protokols. Šeit arī neviens neizsaka iebildums un varam līdz ar to protokolu pieņemt tālāk. Paziņojot par iepriekšējās 1. septembrī notikušās koordinatoru sēdes pieņemtajiem lēmumiem. Jūs esat iepazīstināti ar šīs sēdes protokoliem, un ja šodien līdz pussešiem vakarā neviens nekādas pretenzijas necels, tad protokols tiks pieņemts. Un gribētu pateikt, ka ceturtdien 11. mums ir kopīga sēde ar reģionu komiteju par pārobežu. Uh, transporta savienojumiem, par trūkstošajiem posmiem, missing links, un mēs eh, visu laiku izdarījām spiedienu uz komisiju. Mēs eh, pieprasām 110 miljonus eiro, un reģionu komiteja mums vienmēr šajos centienos ir atbalstījusi. Tieši tādēļ tiek rīkota kopīga sēde. Es lūgtu katru ceturtdien 11. piedalīties šajā sēdē, jo ja tur ieradīsies nu, tikai 2-3 cilvēki, tas būs tā visai neglīti. Lūdzu, tādēļ ceturtdien 11.00 nāciet uz mūsu kopīgo sēdi ar reģionu komiteju. Ceturtais darbkārtības punkts, divi jautājumi statistika par uh, preču pārvadāšanu pa iekšējiem ūdens ceļiem, ņemot vērā deleģētos tiesību aktus un īstenošos aktus, kā arī par um, dzelzceļa transporta statistiku, apkopojot datus par pasažīriem, Eh, precēm un nelaimes gadījumiem. Un es gribēju jums arī pateikt šo to par eh, procedūru. Parlamenta priekšsēdētājs 15. septembrī plenārs sēdē uh, Eh, stāstīja par padomas nostāju attiecībā uz šiem abiem dokumentiem. Saskaņā ar 66. pāntu otro ievilkumu mūsu reglamentā ir paredzēts sekojošais. Tātad citēju, eh, padomes nostādnes tiks iekļautas darba kārtībā attiecīgajā komitejā kā pirmais punkts, tad, kad būs jau eh, izziņots datums par šiem jautājumiem, par to pieņemšanu, tā tad uh, Mēs uh, eh, sekojam. Uh, eh, reglamentā noteiktajam, un eh, es šeit Trump komitejā paziņoju, ka padomas nostādnes esam saņēmuši. Līdz ar to formāli sākas otrs lasījums. Un šo pēcpusdienu referenti vēl iesniegs savus ieteikumus otrajam lasījumam. Balsojums ir paredzēts 11. oktobrī. Einverstanden. Visi piekrīt. Piektais darba kārtības punkts. Savienojumu un piekļuvas uzlabošana uh, infrastruktūrai centrālajā un austrum Eiropā. Tomašs Prorēba ir referents, un tagad mums ir jābalso. Mums, protams, ir jāpārbauda, vai tehnika arī darbojas. Sākam balsot. Thanks. Also. Paldies. Sestais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 26. grozījums par pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Jums eröffnet, apstimmung ist gest... Beidzam balsot. 18 par, 12 pret, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit ceturtais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Regi 13. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Regi 12 par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 63. grūzījums par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Ist eröffnet. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 12 par, 20 pret, noraidīts. Kolēģi, nu jums varbūt jāceļ augstāk ir roka balsojot, citādi nevar saprast. Uh,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 atturas pieņemts. Regi 5, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Regi 6 par pret atturas pieņemts. Regi 14 par pret atturas pieņemts. Regi 15 par pret atturas pieņemts. Regi 8 par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20, 76. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Geschlossen. Beidzam balsot. 19 pār 12 pret pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 95. Komprom, 95. grozījums par pret pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 95. To. Beidzam balsot. 12 par 20 pret grozījums noraidīts. 97. par pret atturas pieņemts. 98. par pret atturas pieņemts pieņemts. 99. par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit devītais sākam balsot elektroniski. Ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Simt par pret atturas pieņemts. 102. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 120. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas pieņemts. 136. par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss Un uh, referents man paziņoja, ka ānu referentu sēdē neizdevās vienoties par kopīgu pozīciju vai šeit vēl uh, ievietot fragmentu par uh, troksni. Tādēļ es piedāvātu par šo pusteikumu tagad nobalsot. Tātad vai kompromisā iekļaut pusteikumu vai nē. Nobalsosim pirms tam, pirms balsosim par pašu grozījumu. Tātad as well as rail freight noise reduction. To var atrast šo tekstu pie 17. punkta balsojuma sarakstā. Tātad, kurš vēlas, lai šis uh, teikums tiktu ievietots kompromisā? Kurš par pret? Atturas? Die Abstimmung ist eröffnet. Nobalsosim elektroniski. Nē, nē, no sākuma par šo teikumu, pusteikumu. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. 13 par 18 pret, tā tad šis teikums netiks iekļauts. 26. kompromiss bez šī papildus pusteikuma. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 145. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 146. par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 atturas pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts. 156. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 156. ist geschlossen. Beidzam balsot. 11 par 9 pret, 13 atturas pieņemts. 29. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 160. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Regi 10, pirmā daļa par, pret,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 pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 186. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 186. Beidzam balsot. 20 pār 10 pret 3 atturējās pieņemts. 185 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 22 par 10 pret 1 atturas pieņemts. 33. kompromiss par pret, atturas pieņemts. 192. par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 11 pret, neviens neaturējās, pieņēmts. 34. kompromiss par, pret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 atturas pieņemts. Devītais, komprom... Eh, devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 18. grozījumu. Ist geschlossen. 19. Beidzam balsot 19 par 11 pret 2 atturējās pieņemts. Pirmais grozījums pār, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Balsosim tagad par visu grozīto tekstu kopumā un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 20 dafür, 4 dagegen. 28 pār, 4 pret, 2 atturējās pieņemts un gribēju uzteikt mūsu referentu. Jā, thank you, thank you. Tagad būs viedokļa apmaiņa par administratīviem uh, un uh, atbilstīgajiem uh, priekšnoteikumiem attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem. Davidam Skalrēčam, mūsu referentam vārds. Kolēģi, lūdzu, apsēdieties un arī uzvedieties klusītēm. Auch für Wim van der Kamp. Tas attiec arī uz Vīma Fandekampu. Jetzt hat das Wort Davos Kelic. Thank you. Uh, prije svega, pohvaljujem rad Europske komisije koja je... Liels paldies! Es sākumā vēlētos pateikties izpildu komitejai par um, e, darbu, uz priekšu tika virzīts tiešām izcils priekšlikums par eh, prasībām, kas attiecas uz eh, produktu un pakalpojumu sniedzējiem, un ir nepieciešams uzlabot pastāvošās infrastruktūras, lai būtu vienlīdzīga iespēja piekļūt gan transportam, gan infrastruktūram visiem uh, pilsoņiem. Un uh, pateicoties aprīļa atzinumam, kas attiecās uz šo uh, priekšlikumu no uh, apvienotajām nācijām, mēs uzsvērām to, cik liederīgi būtu izmantot kopīgus noteikumus Eiropas Savienībā un gaidām arī no izpildu komitejas uh, priekšlikumu par to. Un eh, priekšlikums, par kur šobrīd runājam, ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs atrastu risinājumus tiem cilvēkiem, kas ir ar ierobežotu mobilitāti vai ar kādu invaliditāti un var izmantot transporta un eh, turismu iespējas. Un mm, pieejamība ir ārkārtīgi svarīga mm, modalitātes kontekstā, lai būtu iespējama piekļuve bez šķēršļiem tīmekļa vietnēm, biļetēm un vairākiem citiem pakalpojumiem, kuros tiek izmantoti, izmantotas jaunās tehnoloģijas un kas balstās uz mm, modalitāti, uz starp savienojumiem un jāizvairās no diskriminācijas pret mūsu pilsoņiem, lai varam piedāvāt transporta pakalpojumus un uh, Mm, viņi var izmantot turisma mēzglus, tāpat neaizmirsīsim arī turistus, jo mm, transporta sektors ir ārkārtīgi būtisks turisma nozarē, lai varētu visi izmantot turisma nozares piedāvājumu Eiropā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un esmu pārliecināta, ka ar eh, saviem eh, kolēģiem, ēnu referentiem mēs nonāksim pie labiem rezultātiem, nu, kurus sniegsim šīs eh, komitejas vērtēšanai, lai izvairītos no diskriminācijas, kas mm, ir sastopama. Liels paldies, un tagad gaidīšu arī ēnu referentu priekšlikumus. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Ferēro kungam. Desmit minūtes. Good afternoon. Thank you very much. Labu pēcpusdienu. Liels paldies par iespēju iepazīstināt eh, jūs ar Eiropas pieejamības aktu, Europe Accessibility Act. Esam bijuši MKO nodarbinātības komitejā, lai iepazīstinātu eh, ar šo priekšlikumu un ņemot vērā to, cik svarīgs ir transporta pieejamības jautājums arī tas mums ļauj prezentēt šo aktu. Eiropas invaliditātes stratēģijas ietvaros komisija pieņēma lēmumu nodrošināt visu tiesību īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi pilnībā varētu piedalīties ekonomikā. Viens no stratēģijas aspektiem bija par to, ka komisija uh, izpētīs uh, regulatīvu pasākumu pieņemšanu, lai nodrošinātu pieejamību precēm un pakalpojumiem un nosakot specifiskus standartus noteiktiem sektoriem, lai nodrošinātu atbilstību iekšējā tirgus darbību precēm un pakalpojumiem. Un uh, iekšējā tirgus uzlabošana atstātu ietekmi uz to, ka vieglāk būtu strādāt arī uh, industrijai, būtu vienlīdzīga uh, iesaiste eh, cilvēkiem ar invaliditāti. 80 miljonu cilvēku ir ar 18 cilvēku ar invaliditāti un tie sastāv 25% no iedzīvotāju skaita. Tātad, izņemot Somiju, visas dalībvalstis ir ratificējusi ANO ja konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un tur ir skaidras e, saistības, pienākumi uzlikti šīs konvencijas sakarā, un, un tur arī precizēta juridiskā saistību daba un nepieciešamību noteikt standartus ar e, izmērāmiem kritērijiem, un lai mēs varētu izpildīt šos pienākumus, uh, Nu, būtu nepieciešama kopīga noteikuma Eiropas līmenī, kas tieši palīdzētu izvairīties no atšķirīgas likumdošanas un iekšējā tirgus fragmentēšanās. Un um, tiešie ieguvēji no pieejamības akta būs industrijas pārstāvi, jo ražotāji un pakalpojumi sniedzēji varēs izmantot šos kopīgās prasības, tas atvieglos viņu darbu un viņiem būs uh, tiesiskā paļāvība ka produkti izpildīs pieejamības standartus ES un tiks nodrošināta brīvā pārvietošanās iespēja. Un cilvēki ar invaliditāti un arī vecāka gadagājuma cilvēki būs ieguvēji. Un arī mm, kolektīvi, individuāli um, šie risinājumi ir dārgāki, bet ja ir kopīgi risinājumi, tad maksas sama, samazinās. Mm, un beigu beigās mēs visi būsim ieguvēji, jo uh, lielāka pieejamība mm, biļešu pārdošanas automātiem nāks par labu visiem, piemēram, ir saulaina diena un nevar saskatīt ekrānu un tam līdzīgi. Visi jau tikai no tā iegūs labumu, tāpat ir arī ar trokšņiem un tam līdzīgi. Un tāpat arī vieglāk varēs pārvietoties cilvēki ar invaliditāti Eiropas Savienībā un uh, mazie un vidēji uzņēmumi, jo īpaši varēs izmantot šo situāciju, jo viņi varēs piedalīties pārobežu darbā un būs mazākas grūtības ar likumdošanas izpratni. Un te ir divi pīlāri pieejamības aktam, jeb divi balsti. Pieejamības pienākums ir uzlikts noteiktiem produktiem un pakalpojumiem, un šie pienākumi ir zināmi ekonomiskajiem operatoriem, pakalpojumu sliedzējiem, ražotājiem un tā tālāk. Otrais balsts, otrā kāja šim priešlikumam, varētu teikt, ir funkcionālais aspekts un tiek precizēts, ko tad nozīmē pieejamība ES likumdošanas ietvaros. Piemēram, publiskā iepirkuma direktīvās vai arī struktūrāla fondos. Un kas tad ir galvenie elementi pieejamības aktam? Kā jau minēju, no vienas puses ir funkcionālās pieejamības prasība, kas ir sakombinēta ar klauzulu par to, ka jānodrošina brīva produktu un preču pārvietošanās, kas izpilda šos standartus un atbilstības apstiprinājums visu pirms sākas ar paša ražotāja deklarāciju, pēc tam tiek piemērot tirgus uzraudzība un visbeidzot cilvēki ar invaliditāti vai arī viņus pārstāvošās organizācijas var iesniegt sūdzības Mm, savās valstīs, bet kas tad nav prās paredzēts? Tehniskās detaļas risinājumiem. Paši uzņēmumi varēs paredzēt, kā tad izpildīt funkcionālās prasības. Nav arī prasības visiem ražotājiem, bet tiem, kuri ir minēti šajā preču un pakalpojumu aprakstā. Un tāpat nav arī e, prasību un tādu mm, administratīvā sloga aspekts Un tāpat netiek eh, grozīta sektoriālā likumdošana, bet drīzāk te tiek papildināta tā ar pieejamības elementiem, kas pilnībā tajā netika risināti. Un mēs komisija balstījāmies uz ietekmes novērtējumu, kurā tika novērtēta situācija visās dalībvalstīs, bija padziļinātāka analīze un um, Mm, tā attiecās uz 80% valstu, kas mm, sastāda kopā lielāko IKP. Tāpat bija vairākas konsultācijas, bija vairākas iespējas, kas tika atmestas laika gaitā, un dokuments parādīja nepieciešamību pēc uh, tiesību akta, kā direktīva. Un saistībā ar citām likumdošanām, publiskais iepirkums, piemēram, publiskā iepirkuma direktīvā, jau ir prasīts, ka ir jāizmanto pieejamība kā viena no, viens no kritērijiem, un arī precizēts, ko tad nozīmē pieejamība. Tieši tas pats attiecās uz struktūrālajiem investīciju fondiem, transporta infrastruktūru un gadījumiem, kad valsts iestādes uh, iz, nolēmja nu, izmantot pieejamības mm, kritēriju publiskajiem iepirkumiem. Un e, pieejamība nemainās. Mm, tā nemaina savu obligāto vai brīvprātīgo dabu citos likumdošanas aktos. Un tas ir saistīts arī par tīmekļa vietņu pieejamību. Un tas arī papild, tā papildina arī citas tīmekļa vietnes, bet prasības jau ir tieši tādas pašas. Un, uh, Mm, tagad tas būs jārisina. Un no, nu, tur ir arī atsevišķs pants par eh, samērīgumu un subsidiaritāti, un mm, te arī runa par uzmanīgu produktu atlasi, kur, kuriem produktiem tiek piemēroti šie uzdevumi, šīs prasības, un kuriem pakalpojumiem, un arī funkcionālā līmenī ir jāspēj novērtēt atbilstību. Uh, atbilstīgi drošai praksē. Un tāpat ir arī jāsūta informācija tad, kad tiek izmantot izņēmuma gadījumu. Un mans pēdējais mm, informācijas eh, elements ir par šo, eh, par to, ka ir paredzēts seši gadi piemērošanai un īstenošanas ziņojums ir piecus gadus pēc tam, kad notiek piemērošana. Lielas paldies par iespēju iepazīstināt ar galvenajiem akta elementiem. Es, es... Paldies. Tagad Dīters Lībrechts Hohs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties uh, referentam. Uh, un komisijai eh, par šo eh, paskaidrojumu. Es domāju, ka vienmēr ir jāiestājas par invalīdu tiesību ievērošanu, lai arī viņi varētu izmantot visus pakalpojumus un to darīt vienkāršākā veidā. Un īstenībā tas sasaucas arī ar ANO konvenciju, kas veltīta cilvēkiem ar invaliditāti. Jāsaka, šiem cilvēkiem ir iespējas uh, un tiesības uh, baudīt tādas pašas privilēģijas kā visiem pārējiem, arī satiksmes jomā. Es gribēju uzdot divus īsts jautājumus komisijai. Pirmām kārtām, kā komisija varēs izvairīties no tā, ka ar jauno priekšlikumu netiks runāts pretī jau spēkā esošajām normām un ka neradīsies pārklāšanās. Otrs jautājums par piemērošanas jomu. Tātad šis eh, jēdziens cilvēku ar funkcionējošiem traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem. Uh, Mēs esam runājuši par cilvēkiem ar invaliditāti, par cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Tas ir minēts arī ANO invalīdu konvencijā un normās, kas attiecas uz pasažieru tiesībām. Gribēju pavaicāt par kādiem jautājumiem papildus šeit tiks runāts, nu, vai tas attiecas, piemēram, uz uh, sievietēm grūtniecēm, uz cilvēkiem, kas, piemēram, ir cietuši kādā, uh, nu, avārijā un tāpēc uz brīdi viņiem ir jāizmanto kaut kādas palīdzības ierīces. Nu, ko īsti nozīmē cilvēki ar funkciju? funkcionāliem traucējumiem. Paldies tagad Olga Senalova. Predsedu za slovo. Htjela bih poděkovat eh, jedna. Paldies. Vispirms jau paldies komisijai par priekšlikuma prezentāciju šajā komitejā. Paldies arī referendam. Mēs esam cieši sadarbojušies arī iepriekšējā ziņojuma kontekstā. Transports ir pamatakmens cilvēkiem ar invaliditāti. Tādai pieejamības aktā, protams, jābūt arī šim aspektam. Produktu un transporta pakalpojumu pieejamība nedrīkst koncentrēties tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, gan jādomā arī par infrastruktūru kopumā, kas būtu visa veida transportam pasažiera draudzīga. Pakalpojumi un produkti, kas ietverti transporta sektorā, tiem būtu jāatbilst arī tām tehnoloģijām, kas nodrošina atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, lai mēs neradītu liekus šķēršļus. Ar nepacietību gaidu turpmāku sadarbību ar mūsu referentu ar mūsu kolēģiem, uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks eh, priekšlikums eh, sevišķi jau 80 miljoniem invalīdu, bet, protams, mums visiem. Paldies, Džekija Foster. Uh, thank you very much. And, uh... Lielas paldies. Paldies arī par komentāriem no komisijas. Es domāju, ka mēs visi priecājamies eh, par progresu šajā jomā, lai visiem būtu pieeja transportam. Un a, uh, lai varētu pārvietoties tik viegli, cik vien tas ir iespējams. Pāris a, uh, lietas. A, uh, protams, ne jau par principu, jo par principu mēs esam viensprātis, taču atsaucoties uz komisijas teikto, vismaz angliski, daži formulējumi man nav saprotami, ko tas nozīmē. Domāju, ka formulējums nevienmēr ir skaidrs to teica jau arī kolēģis pirmīt. Ko tieši jūs domājat, kad eh, jūs minat šos eh, raksturojumus, aprakstot eh, konkrētas grūtības, ar kurām saskars patērētāji vai pasažieri? Es domāju, ka ir arī zināmas bažas kopumā par šķērslikumdošanu. Mums ir tiesība aktīvi citās jomās par šiem jautājumiem. Ir arī runa par pasažieriem, kuriem ir pilnīga invaliditāte un kuriem varbūt nepieciešama simtprocentīga atbalstīšana, lai pārvietotos no punkta A uz punktu B. Par principu mēs, protams, esam vienisprāts un pilnībā atbalda, atbalstām šos eh, soļus, kas iet pareizajā virzienā, taču par viensiem vēl ir tumstatības. Zinu, Maisner, lūdzu, paldies! Es eh, runāju Izaskundu Bilbao kundzes vārdā, kas ir mūsu ēnu referente. Manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs runājam par šo jautājumu, jo cilvēku ar invaliditāti kļūst aizvien vairāk mūsu sabiedrībā. Nu, ja kaut vai ar bērnu ratiņiem jau vien ir grūti pārvietoties ar sabiedrisko transportu, un tagad nolasīšu angļu valodā. Welcome this initiative in order to remove Atbalstu šo iniciatīvu, lai likvidētu visus šķēršļus eh, iekšējā tirgū mūsu pilsoņiem. Tas jādara ciešā sadarbībā ar pasažieru asociācijām, ar lietotājiem un nu, nozari. Jābūt pionieriem, piedāvājot piekļuvi infrastruktūrai, pakalpojumiem pasažieriem ar ierobežotu in, ar, uh, invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Es vēlētos uzsvērt uh, to, ka jānodrošina labāka pieejamība mājaslapām un IT sistēmām. Mēs dzīvojam interneta laikā, kad ļoti liels pakalpojumu skaits uh, tiek nodrošināts ar internetu starpniecību, tādēļ mums jāizstrādā konkrēti instrumenti, lai atvieglotu piekļuvi transporta produktiem. Sa, ne, eh, nepacietību gaidu sadarbību ar referentu šajā jautājumā. Stīnānotu. Arnoto kundze. Eh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies uh, komisijai. Paldies um, referentam. Vēlētos uh, lielāku pragmatismu invaliditātes uh, jautājumos. Nezinu, vai jūs visi esat mēģinājuši pārvietoties sabiedriskajā transportā ar bērnu invalīdu, ko es esmu darījusi 33 gadus. Un varu jums teikt, ka par spīti visiem eh, labajiem nodomiem, nekas nav mainījies realitātē. Kā šis eh, direktīvas priekšlikums, kas eh, grasās uzlabot invalīdu pieju pakalpojumiem un visiem šiem elementiem, kā tas varēs tiešām to nodrošināt, līdz šim tas nav izdevies. Es domāju, ka tas, ka mēs neesam pietiekami precīzi, un uh, daži no jums to jau arī teica, definējot uh, produktus un pakalpojumus, uh, kas ietilpst šajā aptvērumā, nenozīmē to, ka komisija var darīt, ko grib, ņemot vērā jau pašreizējās grūtības, kas mums ir radušās šajā jautājumā. Es uh, varu teikt, eh, citējot tekstu, ka ir nodoms eh, nodrošināt konsekvences starp eh, īstenošanu dalībvalstīs un tiesību aktiem. Šis teikums man satrauc visvairāk. Es nezinu, vai jūs tikai izliekaties neredzam, vai tiešām neredzat, ka, ja neskaita Eiropas singoli, simbolisko pusi, kas ir spiesta pakļauties ASV, šādi noteikumi varētu um, tikai būt par labu ASV uzņēmumiem, kas eh, to dara jau ļoti sen, un būs nekāda papildu sloga, lai izpastos Eiropas eh, tirgū. Tieši otrādi, Eiropas uzņēmumi, uz kuriem attiec šīs direktīva, jūs, kundze, runājāt par izņēmumiem, kas varētu būt mikrouzņēmumiem, bet ar to jau nepietiek, jo nav jau tikai mikrouzņēmumi, vismaz Francijā ne. Es domāju, ka ir jāņem vērā arī uh, tādas aktualitātes, kā piemēram tas, ka Eiropas uh, iedzīvotāji šobrīd negrib ne tīsa, ne tapta tieši tādēļ, ka tiek runāts par noteikumiem, kurus viņi nav apstiprinājuši, tātad runājot par TTIP. Un būtu nepieņemami tieši tādā pašā garā arī veidot šo likumdošanas aktu. Es uh, nedaudz mazāk esmu šokēta par uh, cilvēku ar invaliditāti asimilāciju. Es zinu, ka ir jārunā citādāk par cilvēkiem ar invaliditāti, un, piemēram, kā nu pat minējām, uh, arī grūtniecēm ir piekļuvas problēmas, bet uh, tā, to nevar definēt kā invaliditāti. Tātad šobrīd ir vēl daudz neatbildētu jautājumu. Nu, tagad lūdzu atkal komisijas vārdā Pērra kundze. Thank you very much. Lielas paldies! Es domāju, ka jautājumi bija ļoti interesanti un mēģināšu atbildēt uz galvenajiem elementiem, kas parādījās eh, šajos jautājumos, eh, kā to piefiksēju. Vairāki runātāji minēja to, kā tad šī direktīva saistās ar citām pastāvošajām uh, normām transporta nozarē. Es gribētu precizēt uh, to, ka te runa ir par papildinošiem elementiem. Piemības akta elementi, kas attiecas uz transportu, mājaslapām, mobilajiem pakalpojumiem, viedo biļešu pirkšanu, reālā laika informāciju, termināliem, uh, biļešu automātiem un citiem jautājumiem. Uh, šie jautājumi neparādās citur Eiropas Savienības tiesību aktos. Pieejamības akts attiecas arī uz harmonizēšanu, saskaņošanu, uz iespēju dalību valstīm harmonizēt uh, šo vidi, un tā ir tāda iespēja, ko dalību valstis var izvēlēties. Um, tas nozīmē to, ka tikai gadījumos, uh, kad um, ir piemības prasības eh, transportā. Tās arī var eh, īstenot, tātad visas jomas šeit nav iekļautas. Eh, visur, visās jomās šeit netiek atrunāti šie elementi, jo ir arī citi tiesība akti, kas par to runā. Tātad šī direktīva ir papildinošana, tā papildina jau pastāvošos Eiropas Savienības tiesību aktus. Kad runīja par to, kas ir labam guvējs. Eh, šeit eh, ir runa par eh, cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Cilvēku ar invaliditāti termina definīcija tāpat, kas ir izmantota ANO konvencijā par personām ar invaliditāti, un personas ar funkcionāliem ierobežojumiem ir termins, kas ir izvēlēts, lai ietvertu tos cilvēkus, kuru problēmas ir īslaicīgas, um, jo konvencijā invaliditāte nosaka to, ka ir jābūt ilgtermiņa ierobežojumiem, taču ir tātad arī cilvēki, kuri nav šādā situācijā, piemēram, cilvēki, kas lauž kāju, cilvēki, kas īslaicīgi, piemēram, nevar redzēt kādas operācijas dēļ, ir zaudējuši redzi uz īsu laiku un tā tālāk. Tātad, runājot par pieejamības aspektiem, eh, kas būs šajā direktīvā, eh, esmu izklāstījusi, kādi ir šie pamatprincipi. Tiek ietverti arī transporta regulējumi cilvēkiem ar invaliditāti, kuru galvenais mērķis ir eh, palīdzība atbalsts. Mums jāsaprot, ka konvencija uh, paredz to, ka ir jābūt vienlīdzīgai pieejamībai. Lai to nodrošinātu, mums nepieciešama gan pieejamība, gan atbalsts, samērīgs atbalsts, un tas šie abi aspekti iet roku rokā. Jo lielāka ir pieejamība, jo vairāk cilvēki spēs izmantot pakalpojumus neatkarīgi, un viņiem būs mazāk nepieciešams atbalsts, taču atbalstam jābūt, un nav vajadzības grozīt uh, šo jautājumu citos tiesību aktos. Var tikai apstiprināt to, ka tas pilnībā atbilst uh, palīdzības uh, prasībām tiesību aktos. Kāds ir nākamais jautājums um, attiecībā uz sadarbību ar ieinteresētajām pusēm? Ņemiet vērā, ka mums uh, notiek diskusijas nu, ar nozaru pārstāvjiem, ar uh, cilvēkiem ar invaliditāti, gados vecākiem cilvēkiem, kas uh, saskars ar grūtībām, kas varbūt formāli neatbilst invaliditātes definīcijai, taču viņam ir grūtības dzirdēt, redzēt vai citas veselības problēmas. Un tātad mūsu sadarbība ar šīm interesētajām pusēm ir ļoti padziļināta, un mēs arī turpināsim to nodrošināt. Runājot par uh, saskaņošanos ar uh, ASV, vēlos precizēt, ka direktīva uh, termini balstās uz iekšējo tirgus modeli, uz iekšējā tirgus modeļa likumdošanu direktīva nosaka vispārējos principus funkcionālajos eh, jautājumos un Eiropas eh, standarti brīvprātīgā veidā nosaka šo atbilstības eh, prasību. Sagatavošanas darbā un memorandām mēs mēģinām, protams, atspoguļot arī globālos standartus jomā, kas ir saistīta ar ICT Un mēs uh, jau esam nesen diskutējuši par uh, publiskās uh, nozares, par valsts sektoru piekļuvi mājaslapām un citiem pakalpojumiem, kas ar to saistīti, un tad mums ir jāizmanto globālie pieejamības uh, standarti. Te runa tātad tekstā ir par uh, mājaslapām, par ICT. Tas, laikam, būtu viss. Šķiet, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja nē, tad eh, labprāt atbildēšu uz citiem jautājumiem. Paldies, un tagad Dāvors lūdzu referents. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Eh, zahvaljujem. Paldies. Es eh, gribētu pateikties referentiem par komentāriem kas bija ļoti iedarīgi arī par eh, jautājumiem, kas tika uzdoti. Izpildkomitejas pārstāvēja pateicos eh, viņai par eh, detalizētajām atbildēm. Es neprecizēju to, ka kompetentā komiteja ir IMCO un ka līdz ar to mums bija zinām ierobežojumi šajā sakarā, lai formulētu uh, visu, ko mēs e, vēlētos izklāstīt. Paldies e, un referentiem par viņu sadarbību šajā dosijā. Jā, vielen dank. Un... Paldies. Un par šo atzinu mēs balsosim novembrī. Wir kommen dann zu Punkt 7 unserer Tagesordnung. Septītais darba kārtības punkts e, aviācijas stratēģija Eiropai. Pāvēls Teličs, ka referents lūdzu viņam vārds. Uh, chair, uh, colleagues, ladies and gentlemen, uh, it's now been a... Uh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Komisija jau pirms vairākiem mēnešiem nāca klajā ar paziņojumu veltītu aviācijas stratēģijai. Uh, Es domāju, ka vairums no mums ir vienas prātis. Aviācijas joma ir labi attīstīta. Un es domāju, ka manas nostādnes eh, zināmā mērā atbilst arī tam, eh, kāds ir ēnu referentu redzējums. Es esmu ar kolēģiem eh, regulāri sazinājies, un es esmu stāstījis, ko par to visu domāju, un es Ceru, ka arī daudzus eh, no savām domām un uh, ierosmēm viņi atradīs sava, šajā ziņojumā. Un ēnu referentu tikšanās reizēs mēs eh, visi bijām viensprāts, ka mēs negribam atkārtot jau komisijas ziņoja, paziņojumā teikto, mēs vienkārši vēlamies uh, uzsvērt, kas ir pats svarīgākais un vēlamies aizpildīt varbūt arī nu tādus baltos plankumus komisijas uzmetumā. No savas puses gribēju piemetināt, ka ir vairāki nu, tādi prioritāri punkti šajā ziņojumā. Pirmām kārtām ir jāatceras, ka aviācija ir tāda nozare, uh, kas sastopas ar ļoti daudziem izaicinājumiem, nu, un tos var risināt atšķirīgos veidos. Nu, vai nu mēs varam būvēt apkārt mūrus, vai arā izmantot konkurēt spējas priekšrocības uh, transportējošo Eiropas modeli. Un šeit gribēju runāt par Eiropas aviācijas modeli šeit jāmin tas, ka mums nevajadzētu padoties uz mums eh, izdarītajam spiedienam, mums ir eh, jācenšas, nu, piedāvāt vislabākie pakalpojumi ar to, kas ir mūsu rīcībā, mūsu tirgus šajā jomā ir pietiekams sakārtots, mums ir zināšanas un pieredze. Otrkārt. Es runāju par uh, savienojamības indeksu, connectivity indeks. Mums noteikti jādomā ne tikai par aviācijas nozari 2020. un 30. Eh, gadā, bet, protams, ir jāsagatavo augsne plānošanai, investīcijām, lai nozara varētu uh, plaukt un zelt. Savienojamība man īstenībā, nu, šķiet pats svarīgākais šajā jomā uh, izsmelt visu sektorā uh, esošo potenciālu. Savienojamība nenozīmē tikai to, cik bieži e, jūs varat nokļūt no punkta A uz punktu B, cik e, ātri un tā tālāk. E, tas ir jāskata e, kopīgi ar iespējām, sāstrēgumiem, e, vīdes normām un vēl ļoti daudzām citām jomām. Jāsaka, ka ASV ir nu, vissenākais un stabilākais aviācijas tirgus, bet konkurētspēja ir nepieciešama, konkurence ir nepieciešama un tas noteikti uzlabotu savienojamības rādītājs. Un tagad trešām kārtām drošība. Nu šķiet, man nevajadzētu tagad atkārtot, ko esam pieredzējuši pēdējo mēnešu un gadu laikā un esmu nu dienu noraizējies, ka īstenībā situācija nekļūs vienkāršāk, tieši pretēji riska skaits arī pieaugs. Tādēļ, izmantojot mūsu rīcībā esošās atziņas, tehnoloģijas, pieredzi, mums noteikti ir jāuzlabo drošības līmenis. Jādomā arī par uh, reģistrācija internetā un tā tālāk ir, protams, jāuzlabo drošība, tajā pašā laikā nelaupot eh, pasažieriem ērtības. Un tagad ceturtkārt. Eh, runāšu par eh, aviācijas maģistrālēm. 551 2004. Eh, gada regulas otrajā pantā par to ir runāts. Un jāsaka, ka tas pilnībā nav īstenots. Un Trans-Eiropas uh, gaisa maģistrālēm uh, tā tad ir jābūt tādām pašām kā TNT maģistrālēm uz sauszemes. Un visu beidzot, dāmas un kungi, uh, Esmu pārliecināts, ka jums noteikti būs vairāki jautājumi, un mēs eh, noteikti arī pievērsīsimies atsevišķām jomām tā detalizētāk, bet gribēju jau tagad pateikt, ka es pats strādāju pie vairākiem grozījumiem. Vēlētos eh, vairāk uzmanības pievērst eh, dažādiem nolīgumiem aviācijas loma, jomā un arī parlamenta Mm, iesaistēji tajā visā. Un mm, te ir jārunā arī par ekoloģiju, jo, nu, sektors rada ekoloģisko nospiedumu. Mēs visi arī atceramies IKO uh, secinājumus, ar ko nesen tikām iepazīstināti dāmas un kunga priekšsēdētāja kungs. Es, protams, te varētu runāt bezgalīgi. par to, kā aviācija sasaistām ar citām transporta veidiem, TNT, lidostām, par galvenajiem satiksmes mezgliem, bet es domāju, mēs par to nākotnē runāsim, par daudz integrētākiem transporta veidiem. Un nav tā, ka tikai politisku iemeslu dēļ tiek būvēts kaut kāds nevajadzīgas mazas reģionālās lidostas, tāpat laikā uh, aizmirstot to, ka ir iespējams šo te maršrutu pietiekami labi apkalpot ar TNT un vilcienu dzelzceļu palīdzību. Tas bija mans pārdomas, un es ceru, ka šeit nebūs nekādu lielu problēmu, un mēs šo ziņojumu varēsim pieņemt glūdi, bet labprāt gribētu dzirdēt arī jūsu viedokļus. Paldies! Danke sehr. Jetzt Paldies, Dēdra Krūna. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentām par šo ziņojumu. Es pati arī esmu ēnu referente. Mums ir bijušas līdz šim ļoti auglīgas diskusijas, un ir vairāki aspekti, ko jau pieminēja referents, uz varu viņam tajā pilnībā piekrist. Tātad mums noteikti uh, Ir jāparūpējas, lai mūsu aviācijas nozara būtu pietiekami laba un konkurētspējīga arī nākamo 20, 30 gadu laikā un pēc tam, jo aviācija ir milzīgs tautsaimniecības balsts, bet tāpat laikā tur ir nu, tik daudz šādu te pārbaudījumu un izaicinājumu administratīvais sloks, drošība. Uh, un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai aviācija Eiropā joprojām būtu konkurētspējīga jo ir dažādi arī ārējie faktori, kas ietekmē šo lauciņu. Jāsaka, Āzijā arī ir tagad ļoti daudz avio kompāniju, un uh, citās valstīs tā ir jauna konkurence. Tas ir jāpaturprātā, domājot par ilgtermiņu stratēģiju. Un mums arī noteikti vajadzētu apzināt, kāda ir parlamenta loma spēlējama dažādu starptautisku nolīgumu sakarā. Un mēs, protams, negribam bloķēt nozars attīstību. Mums ir jārunā par šiem aviācijas nolīgumiem, jo tie būs ļoti, ļoti svarīgi. Ja runājam par trans-Eiropas uh, gaisa maģistrālēm, nu, tā ir ļoti interesanta doma. Un pēdējo gadu laikā aviācijas nozara ir ienesusi lielu pēļņu, vairākus miljardus eiro, un mums, protams, ir jāpapūlas, lai eh, nozarē tiktu iepūsts nu, tāda jauna dinamika, jauna enerģija, jo pagaidām izaugsmes nav pārāk, nu, izaugsme nav pārāk ievērojama, un arī vienoto Eiropas devešu sakarā nekas daudz nav noticis, mums ir jāmeklē risinājumi. Un, kad mēs tos atradīsim, tā varētu būt mūsu uh, veiksmīgā diena. Mums, protams, ir jā, nu, jāpadomā par šo savienojamības aspektu, to noteikti ir iespējams izvērīt, un jārunā arī par reģionālo dimensiju. Mēs jau esam pietiekam daudz komitē apspriedušies par savienojumiem maršrutiem reģionos un arī mazāk apdzīvotās vietās. Tas noteikti ir svarīgs faktors šo apgabalu ekonomiskajai attīstībai. Par drošību arī tika runāts. Jā, mums ir jābūt uh, viedākiem, uh, paredzēt spējīgiem Nu, redz, kas notiek, kad, eh, piemēram, kādi indivīdi eh, mierīgi ar viltot pasi var izkļūt cauri drošības kontrolē. Mums, protams, nevajag uz, uzlikt vēl papildus administratīvo slūgu. Eh, šīm drošības struktūrām ir jādomā, kā bez liekiem tēriņiem un papildus darba uzlabot drošības situāciju aviācijas satiksmē Eiropas Dēbesis mēs uh, jau iepazināmies ar IKO secinājumiem. Tie bija ļoti noderīgi. Gribēju pateikties referentam par uh, viņa ieguldījumu un uh, Noteikti šeit daudz ko vēl varētu pievienot, piemetināt, bet nu, šis ziņojums ir patiešām labi pārdomāts, un mēs visi esam viensprāts, ka aviācijas nozarei ir jāsaglabā sava konkurētspēja arī nākotnē, nestoties uz ārējiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies, Ines Ajala Sanders, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Tēčkas kungam. Mēs jau no komisijas ilgi prasījām šādu iniciatīvu, un jāsaka, ka aviācija ir pakļauta dažādām ārējām globālajām svārstībām. Nu, tur visu laiku kaut kas notiek. Un jāsaka, ka nu, aviācijas nozara kļūst aizvien nozīmīgāka. Gribēju pateikties mūsu referentam par priekšlikumiem. Viņš jau ar vairākiem no tiem iepazīstināja un gribēju teikt, ka sociālisti allaž ir uh, runājuši par tādu holistisku pieeju uh, transporta jomā. Un šeit trūks vēl priekšlikumu par TNT, bet ir jāmā par modernizāciju, restruktūrizāciju. Uh, un esam pieredzējuši, ka uh, transporta jautājumi vienmēr ir arī jāskat caur sociālo uh, lēmumu prizmu. Komisija te runā par tādu kā platformu, lai uzlabotu darba apstākļus, uh, izkoptu sociālo dialogu. Tiek runāts arī par dažādām atļaujām un uh, kvalifikāciju atzīšanu. Bet līdztekus mēs uh, esam apņēmīgi arī cīnīties pret nu, tādiem nestabiliem darba apstākļiem. Jāsaka, ka zemo cenu aviolīnijas arī sektorā notiekošo ir um, ļoti spēcīgi ietekmējuši. Mēs te varētu runāt par tā saucamajām blaknēm. Tā rezultātā nu, ir cilvēki, kur darba vietas ir apdraudētas, bet par to noteikti ir jārunā. Ja mēs runājam par pasažieriem un viņu tiesībām, joprojām gaidām uh, mūsu piedāvājumu apstiprinājumu, mēs jau pirmajā lasījumā šo priekšlikumu apstiprinājām. Jāsaka, ka ir arī dažas aviolīnijas, avio kompānijas, kas ir, nu, uh, kļuvušas par zemo cenu aviolīnijām un tie, kas ir sākuši kā nu, tādu lēto lidojumu piedāvātāji, tagad cenšas arī uh, iefiltrēties lielākās aviokompānijās. Ir jānosaka. Ja ir jānosaka konkrēti standarti un kritēriji, jo šī zemo cenu aviolīnijas nu bieži vien piedāvā lidojumus par dempingu cenām, bet parlamentam vienmēr ir jācīnās par sektora kvalitāti. No nu, tā ir atkarīgs ļoti daudz. Uh, jāsaka, ka. Ir arī daudz jaunu piedāvājumu, ir jādomā arī par digitālo dimensiju un in, aviācijā noteikti ir iespējams pietiekam labi izmantot modernās tehnoloģijas, garantējot piekļuvi, bet ir jāpadomā arī par tādām programmām, kas būtu nu, lietošanai draudzīgākas un atvieglot piekļuvu transporta pakalpojumiem. Runājot par infrastruktūru. Jādomā par kapacitātēm un ekonomiskās krīzes apstākļos. Nevar pieļaut to, ka tiek veidotas nu, tādas uh, neproduktīvas struktūras. Ir tādi lieli transporta mezgli reģionos, kaut kur perifērijā. Nu, tas noteikti nav pārāk jēgpilni. Un tādēļ nākotnē, runājot par projektiem un kapacitātēm, ir jāsaprot, nu, kas patiešām ir nepieciešams un bez kā ir iespējams izteik, iztikt. Ir, piemēram, nu, uh, lidots, kur ir nu, gandrīz kilometriem gari gaiteņi, nu, tā, tās drīzāk izstāsta pēc iepirkšanās centriem, nevis pēc lidostām. Bet jāsaka, arī nekomerciālā un kravu pārvadājuma lidojuma skaits ir pieaudzis. Tur ir atkal citas finanses. Un, ja runājam par nakts uh, lidojumiem un uh, tuvajiem lidojumiem, uh, par to noteikti arī ir jādomā teritoriālās un reģionālās attīstības kontekstā. Mēs arī runājām par IKO priekšlikumiem, ņemot vērā panākto progresu ir jārunā par attīstību, par progresu, it sevišķi izmantojot arī tehnoloģijas sniegtās iespējas. Paldies, tagad Džeki Foster, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referenta kungam Viņš šo jautājumu um, nu, izskatīja ļoti labi, koordinācija bija izcila, vienmēr bija tādas ļoti auglīgas tikšanās, un um, referents vienmēr ņēma vērā mūsu ēnu referentu viedokli. Nu, tā patiešām ir ļoti laba, veiksmīga sadarbība. Un Teličkas kunga dokumentā īstenībā mēs redzam ļoti daudz uh, ēnu referentu sēdēs izskanējušo viedokļu. Uh, Domāju, ka šis ziņojums ir tapis īstajā brīdī. Eiropas Savienībā mums ir ļoti liels privilēģijas. Mums ir viena no uh, konkurētspējīgākajām aviācijas nozarēm. Mēs radām tūkstošiem darba vietu. Un es nepiekrītu Ajala Sendersas kundzei. Uh, Jāsaka, ka aviācija ir viena no vislabāk regulētākajām transporta nozarēm, un regulējums attiecas uz visiem šajā lauciņā strādāšajiem. Mm. Nu, jā, protams, viss jau nenorisinās tā, kā tam vajadzētu būt, bet jebkurā gadījumā regulējums ir. Uh, Jā, ir arī dažādas atšķirības, ir nu, dažreiz arī sezonālais eh, darbs, bet cilvēki, ja sākuši strādāt aviācijā, nu, reti iet prom no šī darba, un tas ir labs rādītājs, un arī uh, ieguvums ekonomikai ir ļoti liels. Teličkas kungs runāja arī par piegādes ķēdi. Mēs esam pasaules līderi uh, lidmašīnu ražošanā. Mēs savus lidmašīnas pārdodam visā pasaulē. Tas, tā ir ļoti laba zīme. Un un bieži vien tas netiek pat, nu, pamanīts, un arī mediji to tā pārāk neslavē. Un jārunā arī par ekoloģiju. Mums bija uh, eh, tīrās debesis viens, tīrās debesis divi nolīgums Eiropā. Un mēs esam līderi šajā jomā rūpējoties par vidas aizsardzību arī aviācijā un es ceru, ka tā tas arī paliks turpmāk. Un, nu, skatīsimies, eh, ar ko vainagosies eh, tikšanās Monreālā. Un Domāju, ka mēs oktobrī jau varēsim arī par kaut ko vienoties. Ja runājam par konkurētspēju. spēju Konkurētspēja nenozīmē protekcionismu un ir jābūt eh, piekļuvēji tirgumu. Tas ir nācis par labu mūsu eh, pasažieriem. Viņi var baudīt labus pakalpojumus par pietiekam draudzīgām cenām. Runājam par drošību un drošības eh, sistēmas līmeni. Protams, ja mēs mēģināsim kaut ko uzlabot un būs jaunas prasības, tas varētu arī dārgāk izmaksāt pasažieriem šo pakalpojumu resursu izmantošanu. Un mēs varētu noteikti paskatīties, kas notiek Amerikā un kā notiek šī e, iepriekšējā reģistrācija. Un ir noteikti jārunā arī par vienotajām Eiropas debesīm. Un tās dalība valstis, e, kas e, nevirzās uz priekšu, īstenībā to izmanto kā aizbildinājumus, mēģinot ierobežot arī sēsara aptvērumu un priekšsēdētāju kungs. Es domāju, ka nevajag šeit kavēties, jo tas nāks par ļaunu visiem. Mēs vēlamies, lai aviācijas nozara patiešām būtu zeļoša un lai tiktu radītas nepieciešamās kapacitātes. Dalību valstīs ir pārāk liela, nu tāda pretestība. Ir cilvēki, piemēram, kas nevēlējās uh, vēl vienu lidmašīnu skrejceļu, tā tas notika apvienotajā karalistē. Un ja ir šī pretestība, nu tas noteikti nozari ietekmēs nelabvēlīgi, un tad, nu, mēs savus uh, uzņēmēju darbības modeļus pārdosim uz trešām pasaules valstīm, ja jūs to vēlaties, jā, labi, bet es nedomāju, ka kāds šeit uh, to vēlas un šī komiteja tai skaitā. Ir jādomā arī par um, dalību valstu parlamentiem. Viņiem ir jābūt um, gataviem pieņemt lēmumus, jābūt apveltītiem ar politisko gribu. Uh, visā visumā uzskatu, ka ziņojums ir izcils, nu varu te piemitināt, nu varbūt tikai dažas tādas detaļas, lai uh, vēl lā, vairāk uzsvērtu referentu teikto. Mēs arī uzmanīgi iepazināmies ar, ar atzinumiem. Nu, varbūt šis tas tur nav īsti tā kā izcili, bet eh, jebkurā gadījumā uzskatu, ka ziņojums ir ļoti labs. Paldies, ka jūs tik labi arī sadarbojāties ar ēnu referentiem. Jūs noteikti eh, varat reiķināties ar mūsu atbalstu. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, Davors Koreč. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsēdētājiem ņemot vērā to, kā pasaules mēroga attīstās aviācijas nozare, ir īpaši svarīgi, lai mūsu kolēģi uzsver to, cik svarīgi ir saglabāt Eiropas aviācijas konkurētspēju un saglabāt arī darba vietas. Un tāpēc mums ir jādomā ilgspējīgi, jāņem vērā arī ekoloģijas aspekti un uh, Eiropas Savienības uh, apņemšanās un tāpat arī nepieciešamie pasākumi šajā jomā. Teliškas kungs ir sagatavojis ļoti līdzsvarotu dokumentu un es tiešām atzinīgi to novērtēju. Mm, viņš ir uh, pieminējis visas svarīgākās lietas, kas saistās ar aviācijas sektoru. Tāpat piekrītu arī mm, starp savienojamības aspektam, kas tika uzsvērts, un mm, ir svarīgi nodrošināt nozares ilgtspēju un mm, efektīvāk izmantot arī mm, modalitātes aspektu, multimodalitāti. Un vēl bez tā tekstā ir ietverta arī nepieciešamība ņemt vērā Eiropas TNT. Arī to es ļoti atbalstu, protams. Eiropas lidostām ir jāuzlabo savi multimodālie savienojumi. Uh, lai būtu iespējams nodrošināt efektīvus starpsavienojumus pasažieriem. Ir jāizceļ to, cik svarīgs ir arī dzelzceļa tīkls, lai arī dzelzceļa braucieni patērētāju acīs būtu pievilcīgi. Uh, Un vajadzētu arī uzsvērt to, cik svarīgas ir pasažieru tiesības gaisa transportā. Ir jābūt šim pieejamības vispārējām tiesībām un universālai mobilitātei šajā jomā, lai nebūtu kāda veida diskriminācija pasažieriem un lai mm, šis uh, gaisa mm, uh, telpas jautājums, lai avio sektors būtu pilnībā pieejams visiem. Bet ir šīs regulējuma grūtības, jo cenas krīt, e, konkurences spiediens ir ļoti liels, un tad jājautā, kāds ir darbinieku sociālais status, kas strādā šajā jomā, kādas ir sekas, kuras viņi izjūt, arī kā tas ietekmē kvalitāti pakalpojumiem, kur, kurus viņi sniedz, un arī atsauce uz uh, aprites ekonomiku, saistīja man uzmanību uh, Un nu, komisijas priekšlikums sapritas ekonomikas jomā lika mums domāt, ka jāievieš jauni pasākumi, lai tos attiecinātu uz lidostām un tās apkārtni. NV komitejā es biju ļoti ieinteresēts tieši šī, šajā aprites ekonomikas aspektā un uh, lūkšu Teličkas kungam sniegt zināms precizējums šajā jomā. Proti tieši konkrētāk par ilgspēju. Eiropas Savienībā ir jābūt pirmajās rindās starptautiskajā avio nozarē, un jo īpaši tas attiecināms uz lielajām nacionālajām avio kompānijām ir jāmazina ietekme uz vīdi, kāda rodas no šī sektora, uh, jādomā arī par cīņu pret eh, klimata pārmaiņām. CO2 nav eh, vienīgās problemātiskās emisijas, ir arī īpaši smalkās daļiņas, kas eh, rādā būtiskus veselības draudus cilvēkiem. Tātad te ir gaisa tīrības problemātika un arī pilsoņu veselības jautājums. Ir jāturpina attīstīt aviācijas sektors, domājot par ilgspējību, inovācijām. Šiem asla dēļ es atbalstu Teličkas kunga teikto par um, bioloģiskās degvielas un alternatīvās degvielas izmantošanu. Un atgādināšu arī to, cik svarīgi ir akcentēt citas uh, inovācijas, citus motorus, kas mazākas emisijas rada. Tāpat neaizmirsīsim arī uh, mūsu līdzpilsoņus un tos, kuri dzīvo kalnu rajonos, viņi dzird troksni, kas rodas no gaisa pārvadājumiem. Un tieši tas pats sakāms arī par cilvēkiem, kas dzīvo netālu no lidostām. Nu, es ceru, ka mēs turpināsim auglīgi strādāt, meklējot kompromisu. Paldies! Merci, monsieur prezident. Merci. Paldies priekšsādātāji, paldies uh, referenta kungs, bet Elička kungs, eh, jūs dzirdot, šķiet, ka aviācijas eh, sektors būtu viens no Eiropas Savienības veiksmīgākajiem stāstiem. Nu, jā, protams, bet vai tas nav saistīts arī ar brīvo un nekropļoto konkurenci? Uh, Mm, no komisijas puses, bet, eh, ja paraudzīsimies uz pēdējiem 30 gadiem, secināsim, ka realitāte nedaudz atšķirās un kopš 80. Eh, gados komisijas vadībā tika liberalizēta avio nozare, sektors eh, saskarās ar ļoti lielu mazo cenu mm, kompāniju spiedienu un attīstību. Un tāpat ir arī ir šīs kompānijas, kas ir Turcijā, Golfa, mm, tas ir Persijas rīcība, un veido šos jaunos transporta mēzglus. Un jo īpaši ieskatāmies uz uh, dienvidu austrumu Āzijas reģiona savienojumiem, un uh, te ir jauni šie transporta mēzgli, kas veidojas. Eiropas Savienība atvēra tirgu konkurencei, bet tā arī nespēja nopozicionēt savas kompānijas jaunajos tirgos, un tad nu nacionālās kompānijas tad nu izdzīvo kā nu prot. Tas attiec uz KLM. Uh, un Air France, un mm, principā vienā teikumā var diezgan labi to apkopēt. Eiropas Savienība redz eh, lidojam arvien vairāk lidmašīnu mm, gaisā, un, mm, bet eh, situācija sektorā kopumā nav laba. Un, Ir arī eh, šie zinošie investori, bet ir tie, kuri nāk no trešajām valstīm, un te ir nepieņemama situācija. Piemēram, Alta Itālijā piemērs ir ļoti daudzrunīgs. Etiāda kompānijai tika atļauts eh, darīt to, ko pati Itālijas valdība nemaz nebūtu varējusi darīt, eh, jo ir spēkā valsts atbalsta noteikums un arī par uh, darba apstākļiem. Eiropas Savienība nav gluži veiksmes stāsts, jo darba vietu nestabilitāte ir redzama un arī ir nepieņemamība no konkurences un drošības mm, jomā ir nulles stundu mm, darbinieku pay to fly mm, un šīs pastkastīšu uh, Uh, firmas un par pasažieru tiesībām. Nu, te ir mm, arī ļaunprātīga izmantoš, situācijas izmantošana no, trešo, mm, no trešajām valstīm, kad netiek kompensa, sniegtas kompensācijas, kad ir kavēšanās. Un, mm, manuprāt, uh, komisijas uh, pozīcija nav atbilstīga, lai nodrošinātu pilnu sektoru konkurētspēju, bet nu, stratēģijas ietvaros tā vajadzētu būt prioritāte. Un ziņojumā tiek apstiprināts, ka uh, Protekcionisms nekad nav risinājums, un uzņēmumiem ir nepieciešams atvērts tirgus, lai varētu plaukt. Citāta beigas. Es domāju, ka tas ir, mm, tā ir smaga kļūda, jo mm, te tiešām ir atvērts tirgus, bet eh, ierobežojumu nav, un tāda ļoti liberāla retorika, un mm, eh, kas ir Amerikai, bet amerikāņi atbalsta savu, savus uzņēmumus un aizstāv savu strateģisko nozaru. Eiropas Savienība savukārt ir izstrādājusi tādu juridisko sāktvaru, kas mm, kaitē saviem uzņēmumiem, kad tiek pieņemti savā, saviem uzņēmumiem nevēlami mm, lēmumi, un mums vajadzētu pārskatīt savu attieksmi protekcionisma jomā, jo īpaši 888. 108 2008. gada direktīva par konkurenci un 1008 no 2008. gada par Eiropas aviokompāniju kontroli. Un tāpat arī vedot pārunas ar trešajām valstīm. Komisijai ir šāds mandāts, un es ļoti ceru, ka dalībvalstīm būs uzraudzības tiesības šajā jomā šai pieejai, tātad vadot pārunas vajadzētu būt vadošai, tātad secinot uh, um, komisijas dokumentu ņemot vērā, kuru jūs atzīstat, te ir pārāk liela vēlmju domāšana, un mēs iesniegsim arī grozījumus, lai varētu kopīgi ar jums virzīties pretī konkrētai stratēģijai. Un e, nevis tādai stratēģijai, kur mēs redzam tikai labos nodomus. Paldies! Paldies, vēl septiņi kolēģi vēlas runāt, bet nā, mums arī pārāk daudz laika atlicis tādēļ. Uh, katrs varēs runāt tikai pusotru minūtu, un tagad eh, Dīters Lebrechts Kroks lūdzu. Jā, ganz herzlichen Dank an den kolēģi. Sirsnīgs paldies Tēličkas kungām par šo patiešām ļoti izdevušos ziņojumu. Viņš ņēma vērā pašu svarīgāko komisijas paziņojumā. Nu, varbūt eh, šeit šā tā pietrūkst, ņemot vērā arī eh, administratīvos ierobežojas tirgū un aviācijas nolīguma šeit tiek ņemti vērā, manuprāt, pārāk maz, bet eh, Teličs kungs jau pats to piebilda. Un kā ETP grupas uh, Uh, autors atzinumam Apple komitejā. Es uh, patiešām darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai ziņojumu padarītu vēl veiksmīgāk. Ir 18 grozījumi iesniegti, un tad es uh, ceru, ka jūs būsiet arī, nu, būs tiem atbalstoši. Paldies, Izabela Delmonte. Grazie. Intanto volevo contestare la... Paldies. Atsaucoties uz kolēģi, kas minēja Alitālijā. Uh, Eh, Viņa varbūt kaut ko sajaukusi, eh, taču tātad tas neba, nebija Alitalija gadījums, bet citas avio kompānijas eh, gadījums. Runājot par šīs dienas dokumenta pozitīvajiem aspektiem, pirmkārt jau vēlos pateikties referentam par tā saturu. Tas ir ārkārtīgi interesants un daudz kam piekrītu. Uh, Un nu, tātad uh, pamatēma šeit ir vienotās Eiropas debesis. Gribētu teikt tādu lietu. Protams, te runa ir par uh, divpusējām lietām starp dalībvalstīm, taču tajā pašā laikā mēs zinām, ka jautājums ir ļoti sensitīvs, jo šeit ir arī Eiropas dimensija, tas ir Eiropas līmeņa jautājums, tādēļ mums pilnīgi noteikti ir konkrēti jārisina jautājumi, kas ar to ir saistīti. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim panākt uh, vēlamos mērķus uh, un nodrošināt šo vienoto telpu un uh, pienācīgu drošības līmeni um, transporta līdzekļos, uh, kā arī optimālu cenu, cenu līmeni. Protams, ir nepieciešams uh, ieņemt konkrētu nostāju, tātad uh, risināt konkrētās problēmas, kas ar to ir saistītas. Uh, Tālāk uh, jautājums, uh, kas ir 12. Uh, punktā. Ir jānodrošina kompromiss starp ko teritoriālo kohēziju un valsts atbalstiem, un es domāju, ka mums būtu jāizvēlās šāds veids, proti pirmkārt ir jānodrošina sabiedriskās apspriedes, un pēc tam ir jānodrošina mehānisms, kura ietvaros tikt panāktas komerciālās vienošanās eh, nolīgumi. Matthijs van Miltenberg. Ja, dank u voorzitter. Eh, ook ik wil collega Telitschka bedanken. Paldies, eh, saka Miltenburga kungs, paldies par šo labi pārdomāto ziņojumu, bet man ir uh, daži komentāri. Sākumā Del Monte kundze pieminēja ko tādu, ko es vienmēr esmu saucis par eh, ziloni istabā, un ir patiešām eh, nepieņemami, ja ir, piemēram, strīds starp divām valstīm, starp Spāniju un apvienoto karalisti par eh, Gibraltārs lidostu, un tas patiešām par ķīlnieku padara visu aviāciju Eiropā. Un tas arī nelabvēlīgi ietekmē ES aviācijas sektora konkurētspēju. Mēs te runājam par uh, Single European Sky vai citiem nolīgumiem, un šī te Gibraltārs lidostas situācija visu laiku bloķē uh, daudzus lēmumus padomē. Un jāsaka, vairākas dalību valstis. Uh, izrāda politiskās gribas trūkumu, tādēļ arī visu lidostu potenciālu nevar pilnībā izmantot. Un jārunā arī par konkurētspēju, ir jāvēršas pret negodīgu praksi, ko piekopi valsts, trešo valstu līdzsabiedrības, piemēram, Persijas līča valstis, Turcija un tā tālāk un e, lūgtu Eiropas komisijai, lai tā pat tiešām e, runā savā paziņojumā skaidru valodu un lai pārskatītu šo pagaidām neefektīvo 14. E, gada direktīvu 868. Es grozījumā arī to pieminēšu. Paldies! Danke sehr! Paldies! Vīms Vandekamps! Jā, Fūzita! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentam par to, ka viņš izmanto skaidru valodu, un, protams, to var uzrakstīt šeit ziņojumā ļoti lakoniski, bet pamatojumos Eh, šeit ir vairāk fragmenti, kas šķiet labāk eh, būtu iederīgi tieši ziņojumā, pašā atzinumā. Es gan te ne grozījums nekāds neiesniegšu, bet tagad, piemēram, desmitā lapus, kur runāts par godīgu konkurenci, ko nosaka geogrāfiskas priekšrocības un kultūrālas vai vēsturiskas prakses izmantošana Un, ja, piemēram, Persijas līča valstis neparakst SDO konvenciju, nu, tas nu, tam nav nekāda sakara ne ar kultūras, ne vēstures ieražām. Te ir vienkārši jāievēro godīga konkurence. Un otrām kārtām, ja runājam par gaisa šiem dispečeriem, šādu un tad viņi mēdz streikot. Un Tas ir minēts piektajā un sestajā punktā. Nē, atvaino, saka runātājs, ceturtajā un piektajā, nu tā garām ejot, viņi tur tiek pieminēti. Es domāju, ka varbūt vajadzētu viņus pieminēt tomēr tā pamatīgāk. Un atsaucoties uz Klūnes kundzes teikto, piezīme, ka parlaments ir vairāk jāiesaista šajos uh, aviācijas nolīgumos, Tas ir jāiekļauj galvenajā teksta daļā, nevis tikai paziņojuma, paskaidrojošajā daļā. Un galu galā pēc tam tas tiks nošķirts un paliks tikai atzīmuma teksts. Paldies! Gabriela Proisa. Jā, vielen Dank, Herr Fāzi. Paldies, priekšsēdētāji, būšu lakoniski, gribēju pateikties referentām par viņu ieguldījumu, un tas noteikti labu, rada labu fundamentu turpmākajam darbam. Ir ļoti labi, ka referenta kungs ir pieminējis arī darba apstākļus, jo sociāldemokrāti, ko pārstāv, uzskat, ka no tā ir atkarīgs ļoti daudz, un ir jāsaglabā labas darba vietas. Un ir jābūt arī godīgai konkurencei, un varbūt šai eh, atsaucēji uz globālo konkurenci ir jābūt skaidrāk eh, šeit nolasāmai, un ir jācīnās pret negodīgu konkurenci no Persijas līča valstīm. Un tur, kur tiek runāts par drošību lidostās, mm, jāsaka, ka drošība lidostās ir ļoti svarīga. Mēs nevaram uh, to upurēt uz kā, kā cita rēķina, un personālam ir jābūt ļoti profesionālam un labi izglītotam. Diemžēl ziņumā tas netiek pieminēts. Daudzas tehniskas, uh, nu, tādas. Uh, ierīces nepalīdzēs uzlabot šo cilvēku kvalifikāciju. Un jāsaka, ka ir uh, arī pasažieri, kas uh, vēlas pasargāt savu privāto uh, dzīvi, privāto uh, informāciju, un viņus nevajag pakļaut kaut kādām īpašām pārbaudēm. Un es tādēļ arī iesniedzu vairākas grozījumus, tā skatā par EASas pamatregulējumu. Paldies, Gezīna Maisnera! Paldies! Gribēju pateikties Pavelam Teličkam Un jāsaka, aviācija Eiropā ir ļoti svarīga, un tad, kad uh, Īslandes vulkāns izvirda, visi to piedzīvoja, jo, nu, kādu brīdi bija pilnīga stagnācija. Un, jāsaka, aviācija ir, nu, tāda papildvērtība, Un uh, noteikti nākotnē gaisā būs vēl vairāk lidmašīnu, un ja mēs nebūsim arī pietiekami aizsargājoši, mēs varam zaudēt savus izdevīgās pozīcijas tirgu. Jā, debesu maģistrāles, man tas šķiet ļoti interesanti. Uh, Un tagad Eiropā, ja jūs redzētu, kādas, kāda ir šie maršruti, nu bieži vien tas šķiet pilnīgi traki. Un vēl kāds jautājums, es arī pati iesniegšu vairākus grozījumus, ja mēs runājam par lielajām aviokompānijām, tāliem lidojumiem, ir jārunā arī par mazākiem attālumiem, par uh, mazākām aviokompānijām, jo uh, tās arī rada darba vietas, un tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst to ieguldījumu ekonomiskajā, ekonomikas uzlabošanā. Paldies, saka priekšsēdētājs, arī pats gribu kaut ko pateikt. Jāsaka, ka bez uh, satiksmes ekonomiskā. Uh, Tātad tirgus ekonomika nav iespējama, ir nepieciešams arī regulējums. Jāsaka, ka avio kompānijas katru gadu saņem 30 miljārdus kā tādu dāvanu, jo atšķirībā no dzelzceļa viņam nav jāmaksā degvielas nodoklis un citi nodokļi. Un ja runājam par uh, aviācijas nozars radīto ekoloģisko nospiedumu, nu, tas ir ļoti negodīgi. Jā, ir arī salas, ir reģioni, kurus uh, ir grūti sasniegt citādi tādā kā pa gaisu. Ir jāgarantē šī mobilitāte, bet ja vienā mazā reģionā ir visu laiku jāsubsidē kāda avio uh, līnija vai, piemēram, Nu, jāsaka, ka Vācijā 23 lidostas 17 saņem subsīdijas, bet tās nav uh, efektīvas. Mēs bijām Kanādā, un tur visas lidostas gūst pēļņu. Tur uh, zemo uh, cēnu aviolīnijas nevar vispār uh, izsisties tirgū. Un uh, jāsaka, ka Kaselē uh, Vācijā ir uzcelt jauna lidosta par 270 miljoniem, un jums vajag, piemēram, jūs pa stundu pusotru varat jau nokļūt uz Štutgarti, kur ir daudz lielāka lidosta. Mēs bijām Rumānijā, Klūžas lidostā, eh, uz turien var aizbraukt pa dzelzceļu. Un tas ir ienesīgs, bet eh, jāsaka, ka tur ir arī citas lidostas, nu, kuras gadā apmeklē varbūt 50 tūkstoši eh, pasažieru, bet ir jāpadomā par labāku šo savienojumu, tā tad, lai ar vilcieni varētu nokļūt uz lidostu. Nevajag domāt uh, tikai par jaunu lidostu celšanu pašmērķu vārdā. Jāizmanto naudu un tas jādara viedi. Jā, ja, va vergesen, die dāme Daniela. Daniela Ajuto, es uh, eh, aizmirstu, lūdzu. Sì, sì, sarò rapidissima. Ļoti īsi. Vēlos uh, apsveikt uh, referentu par šo tekstu. Tas ir ļoti labs sākuma punkts. Gribēju koncentrēties uz diviem punktiem. Pirmkārt, jau 12. punktu, kur runa par valsts atbalstu. Vēlos uh, atgādināt to, ka šāda veida finansējumi sevišķi reģionālajām lidostām ir šādam finansējumam jābūt atbilstošam Eiropas Savienības normām reģionālajās uh, lidostās. Uh, Atsevišķās dalībvalstīs notiek daudz kas, un bieži reālo valsts atbalstu maskē ar dažādu veidu finansējumiem, un uh, tas uh, tiek uh, piešķirts dažādiem maziem un ļoti maziem um, pārvaldniekiem, lidostu pārvaldniekiem, kam, protams, ir uh, nepieciešams atbalsts, taču nedrīkst uh, izkropļot uh, šo situāciju tirgu. Uh, Komisijas pārstāvis klātbūtnē vēlētos teikt, ka būtu labi, ja parlamentu iesaistītu stratēģijas rašanā, kā tad palīdzēt šim reģionālajām lidostām, jo ir zonas Eiropā, kuras nedrīkst atstāt novārtā. Taču tajā pašā laikā atbalsts nedrīkst gūties tikai uz vietēju uzņēmumu pleciem, kuriem ir uh, Eh, jāuzņemas atbildība par šo lidostu finansēšanu, lai tās uzturētu, un eh, līdz ar to tām ir ļoti lieli izdevumi. Vēl īsi par pēdējo lietu, par emisiju samazināšanu. Es gribētu šeit eh, pieminēt tādu lietu, kas ir degvielas nodoklis ļoti bieži uh, tiek runāts par to, ka šādas uh, aviokompānijas uh, tieši šī nodokļa dēļ faktiski izvēlas uh, garākus maršrutus, lai tikai maksātu mazāku nodokli un reāli patērē vairāk uh, degvielas. Paldies! Danke sehr, die Ausnahme war gerechtfertigt für die Wortmeldung. Labi, Nu, īsnībā es jums devu izņēmumu kārtā vārdu, bet te izņēmums neatiecās uz runāšanas laiku. Tagad komisija. Thank you very much. Liels paldies. Priekšsādātā kungs ļoti priecājos atgriezties aviācijas pasaulē. Priecājos par to, cik daudz ir padarījis manā prombūtnē un paldies par iespēju uzstāties uh, par doto vārdu. Priecājos, ka sāku uz tādas pozitīvas nots un uh, varu apsveikt uh, referentu par lielisko ziņojumu. Un tagad konkrēti par uh, komisijas komentāriem piekrītu Talička kungam par uh, aspektiem, kas ir saistīti ar savienojumību. Tā ir tiešām vitāli svarīga prioritāte visiem mums, gan Eiropas Savienības tautsamniecībai, uh, Un, kā teica daudz runātāji, šī savietojamība ir nevienlīdzīgi sadalīta Eiropas saimnībā, tādēļ mums ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu, harmonisku sadalījumu šim tīklam. Protams, arī drošības jautājumi ir ļoti būtiski. Un um, 551 regulas trešais pants un ar to saistītie jautājumi, protams, ir eh, ļoti svarīgi un interesanti, un mēs eh, lūdzām veikt eh, izpildāmības pētījumu, kā tas varētu realizēties praksē, un tas nozīmē to, ka mēs cenšamies virzīties kopējo Eiropas eh, debesu virzienā, taču tajā pašā laikā jākonstatē, ka progress ir bijis niecīgs, faktiski neeksistējošs. Taču mums ir eh, nepieciešama pa priekšu šī izpēta, lai saprastu, kā pareizi risināt šos jautājumus. Paldies eh, par jūsu atbalstu arī citos jautājumos. Domāju, ka tik tiešām mēs mēģinām uh, panākt to, lai būtu izaugsme arī mūsu reģionā. Un runājot par eh, savietojamības indeksu, eh, to es jau teicu pirms kāda laika, ka ceru, ka mūsu sadarbība ar Eirokontrolu būs auglīga, un es domāju, ka mēs eh, varam iesaistīt visas nozares, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem, lai sadarbotos šajā jomā. Tālāk runājot par sociālā dialoga lomu. Mēs eh, pilnīgi noteikti piekrītam tam, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, eh, un mums ir jāiesaist šajā dialogā, protams, eh, pašas dalībvalstis, taču piedāvājam iespēju robežās aviācijas kon strateģijas kontekstā veicināt sociālo dialogu un veicināt mūsu analīzi, kas ir saistīta ar nodarbinātības politiku dalībvalstīs, un Eh, šajā sakrā mēs eh, ļoti labprāt uzklausām interesēto pušu viedokļus. Runāt par pasažieru tiesībām, piekrītam to, ka jāpanāk progress. Eh, regulējums ir vairāk kā desmit gadus vecs, ļoti bieži to pārprotu vairākos uh, tiesas spriedumos, un uh, tādēļ uh, tiek, tika jūnijā publicētas vadlīnijas, un, protams, tās vairs nebūs nepieciešamas, kad uh, nāks klajā pārskatītā regula. Taču nepieciešams panākt katrā ziņā līdzsvarotu tekstu, kurā tiktu ņemt vērā visi šie aspekti vienlīdzīgi. Tālāk jautājums par uh, kapacitātes uh, problēmām lidostās. Mēs piekrītam, ka tas kļūst par sēsinātu problēmu. Un jautājums par Single Sky 2 plus un uh, šo uh, laika uh, grafiku regulējumu, protams, joprojām ir atvērts, tādēļ uh, ceram, ka vislabākā prakse tieši izdenosies uh, lidostu pārvaldē, pārvaldībām plānošanā. Atgriežoties uh, pie vienotajām Eiropas debesīm, piekrītu pilnīgi noteikti Fausters teiktajam un uh, tiešām pateicamies uh, viņai par uh, pastāvīgu atbalstu šim projektam daudzu gadu garumā. Jautājums par sociālajiem aspektiem, atvainojiet, ka runāju jauktā kārtībā. Vēlos teikt, ka līdz šim nav pierādījumu tam, ka jaunie biznesa modeļi ietekmētu drošības jautājumus. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir jāuzdot, un Multinacionālie operatori, protams, ir grūtāk pārvaldāmi nekā tradicionālās eh, kompānijas, taču mēs eh, vēlamies eh, rūpīgi pieiet šim jautājumam un analizēt to, koncentrējoties uz problēmām, kas ir saistītas ar resursu problēmām un to sadalījumu starp dalībvalstīm un EASA. Vairāki runātāji minēja šo tā saucamo uh, zilone istabā. Un varu tikai piekrist eh, tam, ka ir vairākas eh, lietas eh, aviācijas jomā, kas ir šajā uzgādāmajā sarakstā, tādēļ visām pusēm ir jāieņem konstruktīva pieeja un jārod pragmatisks risinājums. Atvainojos, ka esmu sajaucis savas eh, runāšanas eh, piezīmes, taču pēdējais komentārs būtu šāds. Mēs uzskatām, ka jaunās valstu atbalsta vadlīnijas eh, lidostām un aviokompānijām, kuras esam pieņēmuši, noteikti varētu palīdzēt veicināt izaicinājuma garu un visu iespēju maksimālu izmantošanu reģionos. Mums ir jāņem vērā iespaidīgās pārmaiņas tirgu, kas ir notrisinājušās pēdējo desmit gadu laikā. Un, protams, tam ir jāatspoguļus arī mūsu tiesību aktos. Lielas paldies par šo ziņojumu, lielas paldies par iespēju izteikties un paldies par uzaicinājumu. Paldies! Tās bija pirmā reize, kad jūs uzstājāties, bet noteikti ne pēdējā. Tagad Pāvēls Telečka. Jo, uh, kolēģi. Paldies, um, kolēģi. Daudzi no jums ir ieguldījuši vēl lielāku darbu nekā es. Es uh, ļoti augstu vērtēju to, ko esat ieguldījuši. Un, protams, kapacitāte ir ierobežota, tādēļ uh, nav nekāda pārsteiguma, ka paskatījuma rakstā varbūt eh, nav visi tā, kam tur vajadzētu būt un otrādi. Taču katrā ziņā grozījumi, kas atspoguļo trūkstošo, ir um, nepieciešami un ļoti priecājos par visu ieguldīto ar tavu. Runājot par aviācijas nolīgumiem, esmu jau par to runājis savos ievadvārdos. Taču pāris eh, komentāru tomēr par šo dosie. Ziņojumā būs aicinājums eh, komisāram risināt jautājumus, kurus esat minējuši detalizētāk. Eh, to neteikšu. Šie sloti, ja laika grafiki ir jau minēti. Esat uh, runājuši arī par to, ka ir problēmas ar uh, īstenošanu praksēm no vienas puses progresējam, taču no otras puses neīstenojam praksē pienācīgi jau esošos tiesību aktus. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāprogresē un parlamentam būtu jāraida skaidrs politiskais signāls šajā jomā, ko tad mēs vēlamies redzēt. Daži no jums arī minēja reģionālo lidostu problēmu no dažādiem skatu punktiem. Es varu tikai varbūt īsi komentēt to, ka mērķis eh, ir tāds, ka tam ir jābūt ekonomiski dzīvospējīgam jautājumam. Mums nevajag iecēt eh, naudas summas eh, tur, kur tas nav dzīvotspējīgi. Mums ir jāintegrē transports, ir jānodrošina vietējais transporta tīkls, taču uh, Eh, ja ir līdzvērtīgi transporta veidi, kas var nodrošināt eh, tādu pašu pārvietošanos eh, kā lidmašīnas, tad varbūt nav nepieciešams koncentrēties tieši uz tām. Tālāk jautājums par citiem rīcību politikas jautājumiem. Es saprotu, ka nevienmēr tie ir vienkārši, taču vēlos uzsvērt to, ka ja ir pieprasījums no pasažīriem, tad Eiropa var to piedāvāt. Um, ir jānodrošina tas, lai mēs tiešām varētu atbildēt uz pasažieru prasībām un jāmeklē iemesli, kādēļ nevienmēr tas ir iespējams. Mums ir konkurētspējīgiem jābūt un jānodrošina tas, lai komisija tiešām pielāgotu tiesību aktus, uh, kas atbilst šai situācijai. Kādēļ tad ļoti bieži ir neatbilstība un neatbilstības eh, sūdzības nevienmēr tiek arī celtas. Eh. Runājot tieši par tuvo austrumu aviokompānijām, eh, kas ir viens no piemēriem, mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Es būšu priecīgs par to vēl diskutēt un reflektēt, taču baidos, ka nevienmēr varēšu apmierināt visu vajadzības, jo es noteikti neizvēlēšos protekcionisma ceļu. Uh, kas nāktu par ļaunu Eiropas uh, Savienības patērētājiem. Neuzskatu, ka mana loma šobrīd būtu atbildēt uz visiem komentāriem, taču esmu piefiksējis jūsu sacīto. Pilnīgi noteikti varu teikt, ka vides jautājums ir svarīgs. Mēģinu ātri skriet cauri komentāriem. Viens no tiem ir ļoti svarīgs. Uh, proti jautājums eh, par cirkulāro ekonomiku. Es priecājos, ka jūs to minējāt, jo es tiešām uzskatu, ka tā ir ļoti liels eh, potenciāls. Tas faktiski eh, ir nākotnes industrijas kodols, un mums ir jāsaprot, kā tad notiek šis aplis, ekonomikas aplis lidostās un kas tās ietver, kas ir ap tām. Ar to arī šobrīd aprobežošos. Eh, domāju, ka esmu būtībā atbildējis uz eh, galvenajiem jautājumiem. Vēlreiz vēlos pateikties ēnu referentiem. Paldies arī eh, komisijai un tās pārstāvim. Un paldies par sadarbību. Paldies arī interesētajām pusēm. Pēdējais komentārs. Interesētās puses no jebkuras puses. Uh, Um, no pilsoniskās sabiedrības uh, uh, ļoti bieži skatās uz šiem jautājumiem pilnīgi citādi. Uh, kā tad interpretēt panākumus vai panākumu trūkumu, kā interpretēt priekšrocības un trūkumus. Ļoti bieži nevienmēr šīs interpretācijas sakrīt. Ir vairāk jautājumu, par kuriem vēl ir jāreflektē, jāpārdomā, Mums, kā transporta komitejai, būtu jāskatās uz aviācijas stratēģiju tieši no transporta komitejas eh, viedokļa, un mums eh, vajadzētu tātad sabalansēt uz to raudzīties. Paldies! Tagad esam noslēguši šīs debates un ir e, grozījumi jāizsniedz līdz pusdienas, laikam 5. oktobrī. Visiem. Esam nedaudz iekavējuši. Un tagad nākamais ziņojums, ko sagatavojas Gezina Maisnere, uh, tātad sastarpēja kvalifikācija atzīšana iekšējo ūdens ceļu jomā. Paldies, jā, nu, cerams, ka mēs varēsim nedaudz uh, Uh, atgūt iekavēto laiku, un ja mēs runājam par aviāciju, es jau teicu, uh, ka būs noteikti vēl daudz uh, vairāk lidmašīnu, un varam arī tikai lēst, ka pa iekšējiem ūdens ceļiem pārvietosies daudz vairāk transporta līdzekļu. Vienu brīsniņu, lūdzu, ejiet ārā no zāles bez lieka trokšņa, jums ir jāturpina darbs, un mēs nevaram pieļaut to, ka Gēzīnas maisneris uzstāšanās laikā šeit būs troksnis. Tā tad atkārtošu, es jau teicu, ka ir jāpaplašina iekšējie ūdens ceļi, lai uh, varētu mazāk pārvadāt pa ceļiem, bet tieši pa ūdeni, un tam visam, protams, ir nepieciešami kvalificēti, izglītoti cilvēki. Jāsaka, ka iekšējos ūdens ceļos uz kuģiem, nu, nepietiek jaunu darbinieku, cilvēki kļūst aizvien vecāki, un arī uh, šīs izglītības prasības Eiropā ir ļoti atšķirīgas, tādēļ ir jābūt harmonizācijai. Komisija to arī darīja. Jāsaka, ka es esmu apguvusi ļoti daudz eh, pa šo laiku. Es, piemēram, uzzināju, ka Somijā ir eh, peldošas pirtis, nu nebija par to līdz šim informēta, bet tas ir ļoti interesanti. Jā, ir jāņem vērā arī šīs visas valstu īpatnības. Un jāsaka, ka ka man šķiet, eh, nu, ir grūtāk sagatavot parlamentu ziņojumu tad, kad padomi jau ir nākus klājā ar savām nostādnēm, bet, nu, tomēr es centos darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Un tagad eh, vairākas jomas, kur esmu piedāvājis grozījums, protams, ir labi, ka ir piedāvāta harmonizācija, tas nāks par labu gan mobilitātei, gan darba vietām. Ja runājam par pielietojumu jomu, nu, vienmēr esmu ļoti jūtīgi, es esmu no Vācijas, Meklemburgas, uz priekšu Pomerānijas, viņiem tur vajadzēja arī ieviest īpašas noteikumus attiecībā uz uh, funikulieriem uh, vietējā reģionāla likumdošana, lai gan tur vispār neviena funikuliera reģionā nav. Un, protams, tā tad vajadzētu šo likumdošanu attiecināt tikai uz tiem reģioniem, kur ir iekšēja ūdens ceļa vai kur ir kāda izglītības uh, uh, iestāde, kas izglīto šos cilvēkus, piemēram, Maltā nav iekšējā ūdens ceļa, bet viņiem ir jūras skola, nu, un tad viņiem arī ir jāievēro regulējumā noteiktais. Un komisija arī e, teica, ja iekšējie ūdens ceļi nav saistīti cits ar citu, tos var izņemt ārā no aptvēruma. Uz Vāciju tas attiektos daļēji, jo ir arī tādi mazi, mazi prāmi, kas, nu, nevēro liels attālums. Varbūt arī tos varētu izņemt no šī aptvēruma. Jā, protams, ir ļoti labi jāpārzina maršruts, pa kuriem ir braukt, pa kurām upēm var braukt, un jāsaka, ka šeit arī ievērsu zinām kritēriju, ņemot vērā, cik daudz dažādu nelaimes gadījumu notiek konkrētā vietā. Uh, Un tad dalību valstī vajadzētu informēt citu dalību valsti, vai tur ir iespējams izbraukt pa šo uh, maršrutu vai nē, jo arī upes ir ļoti atšķirīgs, ņemot vērā to platumu un straumi. Un trešā valsts atzīšana. Jā, es gribētu, lai tas attiektos arī tikai uz tām trešajām valstīm, kas ir saistīts, nu, kurām uh, kuras saistie e, ES iekšējie ūdens ceļi. Un tad, ja viņi šie cilvēki ir kvalificēti no trešām valstīm, tad jāstāsta, vai šī kvalifikācija atbilst Eiropā nepieciešamai. Protams, e, e, eksāmenus var veikt arī simulatorā. Tie tagad ir ļoti moderni, efektīvi, var simulēt arī tādas, nu, sarežģītas situācijas. Uzskatu, ka Protams, ar simulatoru nevar, nu, tur gūto pieredzi aizstāt īstu pieredzi uz ūdens, bet, nu, tos ir iespējams izmantot apmācību procesā. Un jāsaka, ka CESNī jau arī ir noteikusi vairākus standartus, un tie noteikti šajā priekšlikumā ir jāiekļauj. Un, ja, piemēram, cilvēks no citas profesijas grib eh, izglītoties šajā jomā, tas nav nekas slikts, jā, tas ir tikai apsveicami. Un domāju, es šeit papildināju, Tātad kuģa kapteinim vajadzētu arī zināt, kas notiek uh, uz kuģa. Ir mazāki kuģi ar mazākām uh, apkalpēm un uh, Tā tad, ja jūs esat kuģa kapteinis, jums arī ļoti labi ir jābūt kvalificētam, jo kaut kas noiet greizi, lai jūs varat arī, nu, palīdzēt. Un es ceru, ka angļu valoda, kā šeit, nu, teiksim, saziņas valodu uz kuģiem būtu ļoti labi izmantojama. Paldies, tagad ēnu referenti. Diemžēl nedošu jums ilgāk par divām minūtēm. Musilijai, lūdzu. Oui, merci, Monsieur le Président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlos sveikt referenti par šo augstās kvalitātes darbu. Un uh, tur bija ņemti vērā visi mūsu interesējošie jautājumi. ETP ir pārliecinājusi komisijas pieeja par to, ka ir jāprofesionalizē šis sektors un atgādināšu trīs lietas, kas mums ir svarīgas. Pirmām, Eiropas uh, komitejai vajag lielāku lomu izstrādājot kuģošanas standartus. Un, mūsuprāt, tas ir ietverts ziņojumā. Otrkārt, absolūti ir jāsaglabo izņēmumi vietējiem kuģotājiem, kas nav saistīti ar lielajiem Eiropas ūdens ceļiem. Nu jā, kaut arī tur bija trešais apsvērumu punkts, kas nedaudz līdzinājās tam. Un, un Mm, šīs drošības aspekts nevajadzētu radīt šķēršļus jomas profesionāļiem. Un, lai tas tā nebūtu, visiem iesaistītajiem jāstrādā kopīgi un lai pielikumā minētās prasības neradītu šķēršļus profesijas izvēlei un īstenošanai. Un mēs mm, katrā ziņā um, esam izmantojuši labi izējas uh, Eh, punktu, un es domāju, ka ja mēs pieturēsimies pie šīm trīs pamatlietām, mēs atradīsim vienāšanos. Tāpatēls kundze, un paldies, ka runājāt tik īsi, mums ieliek kungs. Jetzt ist an Claudia Tapadel. Mulțumesc. Wir sagen in Deutschland immer in der. Nu jā, īsi kodolīgumā slēpjas visa sāla, tā mēs sakām Vācijā. Paldies. Dragi colegi, dragă Ghesine, în primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru munca depusă la acest raport. Consider că este un raport important pentru... Paldies! Runājot par uh, šo jautājumu, mēs tātad vēlamies uh, pirmkārt jau stimulēt cilvēku mobilitāti. Un es uh, vēlētos uzsvērt to, ka ir nepieciešams veicināt šo atzīšanu cik vien plaši iespējams. Tādēļ mums ir jārisina kompetenču problēma, kas šeit varētu rasties. Pirmkārt, jau runājot par digitalizāciju. Protams, tehnoloģija var palīdzēt no dažādiem viedokļiem. Arī ātrāk var pārbaudīt dažādus datus. Var arī izveidot datu bāzi un tādējādi datu apriti notiek ātrāk. Tas arī samazina birokrātiju, samazina gaidīšanas laikus, Arī simulatori ir ļoti pozitīva ideja, taču mums ir zināma iebilde. Nezinu, vai simulatoru ideja eh, var eh, tikt aizstāta, eh, vai, vai tā var aizstāt tiešu sagatavošanos klātienēm. To var izmantot atsevišķos gadījumos, taču nevienmēr, sevišķi reālo stresa situāciju nevar varbūt vienmēr atainot ar simulatoru. Es domāju, ka simulatoru ideja kā tāda ir noderīga, taču tajā pašā laikā nevajadzētu to saglabāt kā šķērsli dažām dalībvalstīm. Tāpat eh, runājot par eh, kvalifikācijas eh, atzīšanas termiņu, es redzu, ka ir nepieciešama tāda sistēma, kas balstītos uz kompetencēm un to izvērtējumu, uh, saīsinot maksimāli, cik vien iespējams, šo gaidīšanas laiku. Uh, Uzskatu, ka ir nepieciešams um, koncentrēties arī uz šīm īpašām riska zonām, kas ir minētas. Um, kā tad definēt šīs zonas, um, lai samazinātu riskus, uh, uh, ka kādas uh, no šīm teritorijām tik neatbilstoši kvalificētas ir nepieciešams rūpīgi analizēt šo procedūru. Protams, ka šeit tekstā ir minēts, ka dalība valsts var identificēt šīs zonas, taču tajā pašā laikā nevienmēr uh, ir iespējams uh, koordinēt uh, šos aspektus ar Eiropas kontekstu. Jā, es mēģināšu ievērot runas laiku. Mums ēnu referentiem ir nepieciešams izteikt šos jautājumus. Paldies. Jā, aber jetzt müssen sich leider alle daran halten. Dārgie kolēģi, nu, ja ir divas minūtes, eh, tas attiec uz visiem. Pēters un Dālens arī divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt, ka komisija ir izstrādājusi labu priekšlikumu. Mm, es to varētu atbalstīt. Tas pirmām kārtām. Otrām kārtām jāsaka, ka uh, eh, Geizīne Maisnere ir šeit daudzus labus papildinājumus izdarījusi savā ziņājumā par uh, šie sertifikāti, jeb kā vajadzētu ilgāku darbības termiņu un eh, Jāsaka, ka arī angļu valoda kā saziņas valoda būtu ļoti labs variants, un esmu piedzīvojis pats pirms dažiem gadiem, eh, ka tur var iztikt tātad uz kūģa ar visai ierobežotu vārdu krājumu un. Ir arī e, matroži, kuru angļu valoda nav pārāk laba, tādēļ šeit noteikti kaut kas ir jādara lietas labā. Nu, ja runājam par definīcijām, varbūt tas ir jāizskata tā pamatīgāk. Uh, Es eh, varbūt vēl šeit eh, nu, kaut ko iesniegšu, iesniegšu kādu priekšlikumu, bet nu, visā visumā ļoti labi ziņojums. Paldies! Jā. Paldies! Paldies, ka bijāt tik disciplinēts. Tagad Mēja Kilinena. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin täytyy kiittää raportori Maisneria Sākumā es vēlētos pateiktos, pateikties referentei par ļoti profesionāli sagatavoto ziņojumu, un, protams, arī paldies komisijai par ļoti labi paveikto darbu. Mēs vēl piedāvāsim dažus grozījumus šim tekstam, mm. bet šajā brīdī. Uh, Varu teikt, ka tā kā esmu Anglijas iekšējo jūras ceļu atbalstītāja, es vēlētos, lai mm, varētu tos izmantot turpmāk nākotnē, jo mm, cilvēki, kas tos izmanto, nav viendabīga grupa. Tur ir dažādas situācijas, dažādi apstākļi un dažādi arī iesaistītie cilvēki. Mm, ir ļoti plašs spektrs aptvērts, ir mazi uzņēmumi, lieli uzņēmumi, un drošībai ir jābūt vienam no aspektiem, kas mums jāspēj nodrošināt. Neradot tajā pašā laikā pārāk lielu nepārvaramu administratīvo slogu šiem mazajiem uzņēmumiem. Uh, Mm, tā, ka viņi nevarētu vairs strādāt šajā jomā vai nodarbināt cilvēkus. Un es domāju, ka iekšzemes jūras ceļu nākotne ir ļoti svarīga Eiropas līmenī, gan attiecībā uz pasažieru plūsmu, gan preču pārvadājumiem, un tas ir ļoti svarīgs instruments arī samazinā, samazinot oglekļu emisiju šajā jomā. Arna Tukundze, liels paldies! Man ir tāds uh, īss jautājums. Un tas drīzāk ir uh, Eiropas komisijai. Paldies uh, tev, Lidiča kungam, par to, ka ieradāties uh, un um, prezentējāt savus priekšlikumus. Es domāju, priekšlikums ir ļoti labs, arī šī atzīšana ir svarīga un iekšzemes uh, jūras ceļu izmantošana ir vērtīga mm, no vairāku aspektu puses, bet mm, Francijā šai nozarei ir ļoti liels grūtības un šobrīd mm, tiešām ļoti grūta situācija aptuveni pirms 30 gadiem bija 10 tūkstoši matrošu, tagad aptuveni 700 un arī varbūt pat netik daudz. Līdz ar to jautājums komisijai, kā jūs plānojat uh, aizsargāt eh, šos apkalpas locekļus, kas strādā uz kuģiem, matrožiem, kuriem reizēm ir jāskaras ar negodīgu konkurenci pat uh, tirgus iekšienē. Un arī saistībā ar šiem uh, nosūtītajiem darbiniekiem un šo direktīvu, kā jūs uh, nodrošināsiet to Francijas darbiniekiem, kas dosies uz Donavu vai arī uh, Rumāņu uh, jūrniekam, kas strādās Francijā. Nu, lūk, tas tāds konkrēts aspekts, varbūt šodien tas nav aktuāli, bet jādomā par nākotni. Tā nebūs tikai tā direktīva, kur būs kompetenču standarti, kas gan pas pa sevi būt, ir laba lieta. Danke sehr, un jetzt noch Wim van de Kamp. Paldies, Vims van de Kamps, paldies. Es varu piekrist kolēģiem un gribēju arī izteikt komplimentu Maisners kundzei. Viņa ir sagatavojusi labziņojumu, bet man ir vairāk jautājumu. Tātad, vai Eiropas, Eiropai būs kaut kāds kompetences iekšējiem ūdens ceļiem vai nē? Un jāsaka, ka komisijas priekšlikums ir tāds nedaudz, nu, uh, Uh, abstrakts nacionālās sistēmas, samērot ar citām sistēmām. Un otrs jautājums, jums ir nepieciešama liela pieredze, piemēram, 500 dienas, un jūs nenoslēdzat to ar eksāmenu, tad jūs nezināt, vai patiešām šis cilvēks pietiekami labi, tā teikt, pazīst drēbi. Es piedāvātu labāk varbūt īsāku, nu, prakses. Uh, laiku ar eksāmenu un nevis garāku laiku un pēc tam eksāmenu. Paldies! Lienca. Paldies, bet mana dzīves pieredze pierāda to, ka ir cilvēki, kam ir diploms, viņiem vispār nav ne mazākās nojausmas par to, ko viņi dara, un ir cilvēki, kas ļoti labi dara savu darbu bez diplomiem. Jā, jā, komisija tika uzdot jautājumu, tagad došu vārdu teolītiskungam no DG Move. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Lielas paldies, priekšsādātāji! Labdien, dāmas un kungi! Es arī vēlētos uzteikt eh, referenti Maisneres kundzi par izcili izstrādāto ziņojumu. Mēs ar lielu gandarījumu redzam, ka ne tikai referente, bet arī Citi deputāti, kas izteicās, ir pozitīvi noskaņoti pret priekšlikumu, redz tā pievienoto vērtību drošības un darba spēka mobilitātes jomā, kas mums ir nepieciešams, lai veicinātu iekšējo kuģošanu, kas ir videi draudzīga nozare. Mums ir daži komentāri, pārāk gari gan tajos neiedziļināšos, daži deputāti pieminēja jautājumu par kvalifikāciju apstiprināšanu, kad ir kvalifikācija bez certifikāta, un mm, jautājums vēl ir par aptvērumu. Mēs domājam, ka ja mēs aprobežosimies tikai ar direktīvu, tad viss mērķis nodrošināt labu iekšējo tirgu ar labu darba spēku būs reāli ierobežots. Un, uh, Tāpat arī īsti neatbalstīsim izņēmuma gadījumus, kas arvien vairāk un vairāk būtu mm, eh, izmantoti un eh, radītos atšķirības valstu līmenī. Mēs vēlamies, lai būtu skaidrība, vienots tirgus mūsu vidū. Un visbeidzot, ir jāparūpējas par to, ka meklējot papildu drošību, mēs neatrodam papildu uh, administratīvo slogu un šķēršļus profesijas piekļuvei. Un tad par īpašiem riskiem, jā, ir upes ar īpašiem riskiem, bet to nevajadzētu izmantot, lai mākslīgi ierobežotu darba spēka mobilitāti. Un visbeidzot jautājumā, kas attiecās uz priekšlikumu sociālajiem aspektiem vai uh, tas kādā veidā atvieglos m, mm, situāciju, kad darbinieks, kuram ir m, mm, citi sociālie noteikumi, ieradīsies un izspiedīs m, kolēģus ar mm, kuriem ir cita, cita sociālajā apstākļi. Un, uh, mēs nevēlamies pieļaut to, ka cilvēki ieiet tirgū bez kvalifikācijas, un tas jau palielinās Uh, paša, mm, uh, pašas nozares profesionalitāti. Mēs jau nerunājam tikai par kuģu vadītājiem, bet uh, arī citiem darbiniekiem un apkalpas locekļiem. Un mēs kopā ar jums strādāsim, lai atrastu labāko līdzsvaru starp um, administratīvā sloga samazināšanu, augstu drošības līmeni un arī iekšējo ūdensceļu. Um, izmantošanas veicināšanu. Un vēl viena minūtīte mm, personīgam komentāram. Uh, Es eh, tagad pēdējo reizi uzstājos šajā komitejā. Esmu bijis kopā ar jums pēdējos 16 gadus. Jau no 2000. gada es redzu kolēģus, kas joprojām ir tepat telpā, un tas man rada siltas atmiņas par mūsu jauko sadarbību, vai runa ir par ceļu satiksmes drošību, kuģošanas drošību, ostu politiku iekšējiem ūdenceļiem. Es domāju, mēs esam kopā nogājuši labu ceļa gabalu un uh, liels paldies komitejai par jauko sadarbību un uh, konstruktīvo ieguldījumu. Tagad Mrs. Daniela Roska no oktobra vidus pārņems manus pienākumus un e, es pats došos pensijām. Nu, lūk, vēlreiz vēlu jums labu veiksmi un e, mēs no komisijas puses vai manā personā vai arī manas pēcteces um, veidolā turpināt izcili paveikto darbu. Thank you. Vielen Dank. Die minūte. Paldies. Nu, es jums arī atvēlēju vēl papildus minūtu ar lielāko prieku, un, un jā, jūs redzējāt, ka uh, mēs arī uh, pret jums lolēm silts jūtas, to, par to liecināja šie aplausi. Uh, Nu, mēs sadarbosimies arī ar komisiju turpmāk un jāsaka, ka uh, sadarbības starp institūcijām nepie kā nenovadīs, ja tie cilvēki, kas tur strādās, nedarīs savu darbu pēc labākās sirdsapziņas novēlu jums panākums turpmākajā dzīvē un Es ceru, ka jums arī patiks baudīt pelnīto atpūtu. Paldies! Tas ir, jā, nochmā. Vēlreiz aplaudēsim! Un, Gesine... un tagad vārds Gezīnai Maisnerei. Jā, nochmal, nu, also auch von meiner Stelle her. Arī es gribēju pateikties, eh, Kaloģi, man šit, ka jūs vēl oktobrī strādāsiet. Nu jā, ja šī ir pēdējā sēde, kad tiekamies ļoti žēl. Uh, Es gribēju pateikt, ka es vienmēr jūs esmu ļoti augstu vērtējusi. Es esmu pamanījusi, ka jūs esat cilvēks no komisijas, kas zina, par ko runā. Nu, es neteikšu, ka citi tā nedara, ka tas uz citiem neatiec. Nu, tā tas izklausījās, saka priekšstādātais. Nē, nē, nē, tā to negribēju teikt. Bet, nu, es ļoti daudz esmu strādājusi, apmeklējusi ostas, un kad es devos uz Hamburgu un uh, runāju ar cilvēkiem, man vienmēr teica, nu, Teoklītis kungs vai nu, nu pat tur ir bijis, vai nākamnedēļ ieradīsies, un ir labi, ka komisijas ierēģi nesēž tikai pie rakstām galda, bet arī dodas ārā uz ielas, uz, uz vietām un redz, kas tur reāli notiek. Jā, nu es domāju, tas ir ļoti labi, jūs esat bijis atbildīgs, jūs vienmēr bijāt, tā teikt, ceļā un uzklausījāt cilvēkus, ar viņiem sarunājāties. Man tieši tādēļ arī bija ļoti liels prieks ar jums sadarboties, jūs arī vienmēr esat bijis cilvēks ar savu viedokli un tā ir, nu jā, demokrātijas izpausme. Tagad es gribēju um, pateikt, ka cesnī ir jāspēlē loma, tā kā komisijas priekšlikums teica, un nevajadzētu arī kaut kādus šķēršļus vairāk, kā tas ir nepieciešams, arī digitalizācija ir jāņem vērā. Nu, komisija par to ir apņēmusies runāt nākamajā posmā. Uh, Un, ja mēs runājam par praksi, es eh, pierakstīju nu, tādu ilgāku prakses laiku. Mēs noteikti par to varam diskutēt un tad skatīties, ko tad, eh, par ko iespējams vienoties. Maija Kilinen teica, uh, ka jā, vienotos ūdens ceļos mēs šeit nevaram runāt par tādu homogānu grupu, bet es nevaru izpatikt visiem, jo ir tik atšķirīgas komandas, apkalpes, tās nav vienādas ne izmēra, ne citās kapacitātēs. Mēs nevaram visus um, mest pār vienu kārti, mums ir jāharmonizē tur, kur tas ir iespējams, bet jādomā arī par tādu individuālāku pieeju, ka tas ir nepieciešams. Uh, Un jāsaka, ka visiem ir jānoliek eksāmens, jā, nu ne visi man tajā piekrīt, un ir citi, kā jau jūs teicāt, priekšstādātājs ir kādi, kas ir nolikuši eksāmenu un vispār neko nejēdz, un ir tādi, kas eksāmenu nav nolikuši un savu darbiņu paveic labi. E, jā, situācijas ir atšķirīgas, nu jautājums ir ļoti interesants, un pēdējām kārtām. E, Mums ir jāsaka, ka nu, iekšējie ūdensceļi būs uh, nozīmīgi, un tā tas arī paliks. Paldies! Jāsaka, priekšsēdētājs, nu, tas, ka mums bija jārunā par šo jautājumu tik ātri. Uh, um, tas nenozīmē, ka tas bija mazāk svarīgs, un mēs zinām, ka tu esi vienkārši ideālā referenti par šo jautājumu gazīnu. Un grozījumi ir jāiesniedz līdz 11. oktobrim, uh, līdz 2012. Un tagad uh, mums ir jārunā par civiltiesiskajām normām robotikas jomā. Georgs Mairs nevar ierasties, viņu vietā runās ar Natūkundzi. Jā, paldies, eh, Meijera kungs. Eh, man lūdza nodot savas atvainošanās vārdus. Nu, viņam pēdējā laikā sanāca kavēšanās, un tad nu, es iepazīstināšu ar viņa ziņojumu par, cilvēku, par civilu tiesību noteikumiem robotikas jomām. Viņš ir tātad sagatavojis eh, ziņojumu, un pirmo reizi cilvēce ir gatava izveidot autonomus robotus, kas var miedarboties ar vidi un paši pieņemt lēmumus atkarībā no situācijas, kurā tie atrodas. Bet šī revolūcija, kas ir kļuvusi par realitāti un vairs nav um, zinātniskā fantastika, rada ētiskas, sociālas un juridiskas problēmas. Transporta ziņā ir eh, jautājums par to, kā sadalīt pievienoto vērtību, ko robotizācija rada. Robotizēto um, iekārtu īpašnieki vai tie būtu um, kuģu vadītāji, taksisti un tā tālāk varētu samazināt savu pakalpojumu cenu palielinot e, ieguvumus, un kā pēdējo 40 gadu laikā te ir arī jādomā par pievienoto vērtību, jo e, pats īpašnieks, kuram piedar robots un arī pakalpojumu izmantotājs, būs ieguvējs, bet to pašu nevarēs teikt par cilvēku, kas būs kļuvis par bezdarbnieku un kuram nebūs mm, citu iespēju, kā gūt iegu, e, ienākumus tikai saņemot bezdarbnieka pabalstu un runājot no mūsu uh, komitejas perspektīvas. Te ir vairāk runa par negadījumiem, kad, piemēram, uh, automobīlis ir automātiskajā vadīšanas režīmā. Un te vēl ētikas uh, jautājumi arī runa. Uh, šie mm, avāriju gadījumi varētu radīt visvairāk problēmu robotikā. Kaut arī tos vajadzētu varēt krietni vien samazināt, mm, jo mm, roboti ir uzticamāki par cilvēkiem, un Volvo nesen uzsāka pirmo eksperimentu Pitsburgā, ASV, ar šo automātisko uh, automobīli. Arī Google pie tā strādā. Un mm, te nav runa tikai par tādām mm, virspusējām hipotēzēm, bet jau skats nākotnē par to, kas turpmāk plašā mērogā attīstīsies, un pirmie negadījumi jau notika. Un tie rada jautājumu par to, kurš ir atbildīgs, kad negadījums notiek īpašnieks, ražotājs, izstrādātājs vai pats eh, viedais transporta līdzeklis, kuru gan mēs, protams, nesūtīsim uz tiesu, bet eh, kur vajadzētu paredzēt obligātu apdrošināšanu un kur vajadzētu arī noteiktu statusu elektronisko mm, statusu varbūt piešķirt. Un, uh, Mm, te ir mm, ietekme uz tirgu un juridiskā komiteja vēlētos tā, lai juridiskā stabilitāte un uzņēmumu eh, konkurētspēja, kas strādā mākslīgā intelekta jomā, neciestu. Un eh, tāpēc ir eh, vēlme mm, pieņemt lēmumus citādā veidā. Un, uh, Eiropa ir mm, nedaudz aizkavējusies un pārāk pakļaujās uz e, ASV tehnoloģijām, kur ir arī zināmi, e, zināmas kļūmes, e, atcerēsimies Galileo gadījumu. To visu ņemot vērā Meijera kungs savā uh, atzinuma projektā piedāvā uzsvērt to, ka mm, iespējams turpmāk samazināsies ceļu satiksmes negadījumi, jo mākslīgā intelekta iekārtas automašīnās palielināsies, bet prasa, lai skaidri tiktu uzdots jautājums par atbildību, kurš uzņemās atbildību negadījuma Mm, gadījumos, un tā tad ir jādomā par nākotni, un lai automātiskās mm, automobīļi arī samazinātu emisijas. Un viņš uzskata arī, ka mm, dalīšanās zināšanās būs ļoti svarīga lai attīstītu šo jomu nākotnē, jo īpaši ir jāsadarbojas pētniekiem, izstrādātiem ražotājiem, iestādēm, patērētāju asociācijām un tam līdzīgi. Viņš uzsver arī nepieciešamību nodrošināt datu pārneses kvalitāti uz un no automātiskā automobīļa un arī infrastruktūrās, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, neaizmirstot par privātuma aizstāvēšanu un pēc iespējas paredzot arī to, ka nevar izsakot vai arī pārņemt savā kontrolē šo automobīli. Paldies! Dank. Paldies, Lūdzu, Grānis Paskals. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A... Liels paldies priekšsēdētāji. Un uh, paldies arī uh, tām, ka tika prezentēts uh, šis atzinums. Jā, mēs šobrīd dzīvojam tādā jaunā mm, laikmetā, kur ir ļoti lielā mērā iesaistīts tehnoloģijas. Un mums ir jāpieņem tas, kā reizēm cilvēku aizstāja mašīnas. Uh, Mm, bet tajā pašā laikā ir jāievēro piesardzība. Junker kungs uzstājās ar runu, un viņš norādīja, ka tās būs mūsu kļūdas, kas paliks atmiņā un kas paliks vēsturē, ja mēs nepiesargāsimies no šīm kļūdām un nevēl un iesim uh, ļoti straujiem soļiem uz priekšu, nepiemērojot piesardzības eh, mērus. Un, manuprāt, eh, visi šie eh, robotikas izmantošanas gadījumi ir bijuši veiksmīgi, un Meijer kungs arī nāca klajā ar dažiem saprātīgiem priekšlikumiem, bet jo īpaši vēlētos runāt par diviem aspektiem. Vispirms datu aizsardzība. Tāds tiešām ir ļoti nepieciešams. Mm, varētu izveidot um, apdrošināšanas konsorciju, lai nodrošinātu šo bezpilota automašīnu atbildību. Jo, protams, uh, šos radītos zaudējumus būs uh, jākompensē apdrošināšanām. Un Uber gadījumā bija negadījumi, nebija paredzētas apdrošināšanas, nebija atbildīgā, tā tad bija tāds juridiskais vakums. Un dažās valstīs apdrošināšanas konsorcija nodrošina to, kā, kā ka ir iespējams negadījums ar vairākiem mīrušajiem, bet eh, ir tomēr arī kādas garantijas, un eh, jā, juridiskā komiteja pievērsīsies šim jautājumam, bet arī mums ir jādomā par atbildības jautājumiem. Nu, mēs noteikti iesniegsim arī grozījumus par eh, līdzatbildību un arī pievienosimies uh, bāžām, ko Mejerkungs izteica. Otra lieta ir subsidiaritātes princips. Ņemsim vērā to, ka noteikti būs uh, pārobežu situācijas šīm bezpilota automobīļiem, un uh, vajag paredzēt tādu Eiropas likumdošanu, kas aptver uh, nacionālos likumus un domā par šādām situācijām, un es eh, atzinīgi novērtēju Meijera kunga atzinumu, tas ir ļoti pozitīvs, un mēs ar grozījumu starpniecību centīsimies uzlabot pēc iespējas vairāk šo tekstu. Pēters Vandālens. Es uh, gribēju teikt uh, to, ka kolēģis nevar ierasties un uh, runās. Uh, un, un sagatavojis uh, komentārus, uh, lai tu, es to nolasītu viņa vietā. Viņš pateicis uh, par ieguldīto darbu un uzskata, ka tehnoloģiskais progress, ko veicina pētniecība un attīstība, spēs rast atbildes uz visiem izaicinājumiem, taču rast atbildes uz juridiskiem izaicinājumiem būs daudz grūtāk. Kolēģiem ir vairāki komentāri par šo atzinumu. Pirmkārt, viņš uzsver to, cik kritiski svarīgas ir GNSS sistēmas Galileo un citas. Transporta jomā mēs jau esam spēruši vairākus nopietnus soļus viedās transporta sistēmas virzienā. Tajā pašā laikā transports ir kļuvis aizvien sarežģītāks runājot uh, par uh, satelītu navigācijas sistēmu integrēšanu. Jautājums uh, par transporta līdzekļiem un to progresu un um, jautājumu, kas ir saistīti ar jaunāko attīstību šajā jomā. Paliek sensitīvs un ir nepieciešams panākt sabalansētu pieju. Jā, dank. Matijas van Miltenburgs. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, atsaucoties uz Vandālena kunga teikto proti, um, ka uh, ierobežojumi pierāda to, nu, cik uh, liels uh, meistars vai pratējs kāds ir, tā var teikt, gan uh, ar uh, holandiešu, gan vācu valodā. Mēs te varam runāt par dažādiem transporta līdzekļiem, nu varbūt būs arī kaut kādi uh, kuģi, kas varēs autonomi braukt. Un kas uh, notiks, piemēram, ar metro vagoniem, mēs runājam arī par autonomām uh, mašīnām, autonomiem lokomotīviem un tā tālāk. Jāsaka, ka uh, robotiku, robotus transporta nozarē var izmantot ļoti daudz un plaši, bet ir jāņem vērā arī Ehm, nu, eh, dažāda likumdošana, kas ir dalība valstīs. Un jādomā arī par labāku koordināciju, izmantot uh, robotus. Un šeit ir jāņem vērā arī uh, drošība, ir jābūt arī akti, uh, nu, labai drošībai un uh, Tagad tiek strādāts arī par pie jaunas likumdošanas, tiek domāts arī par uh, autonomajām mašīnām un kā to izmantošanu veicināt. Un Nīderlandes prezidentūras laikā mēs Amsterdamā apspriedāmies par to, kā uh, nākotnē rīkoties šajā nozarē, lai tas tiktu iekļauts uh, Eiropas darba programmā. Jādomā arī par privātumu. Un kā mēs uh, izmantosim ūde, kā mēs izmantosim datus, ka, kāda, ir datu, kāda ir datu privātuma noteikumi, kā garantēt privātumu. Un tālāk, ja mēs runājam par juridiskajiem aspektiem, uh, automatizētie, uh, automatizētie transporta līdzekļi šeit eh, patiešām ir uh, labi jāatrunā likumdošanā, un mums ir jāparūpējas par Eiropas likumdošanu šajā jomā, un priekšstādātā, ja mēs patiešām vēlamies robotu jomā būt līderi, mums ir jādara patiešām daudz, un Ir jāpadomā arī par jūri komitejas atzinumu un komisijai un padomē noteikti ir vēl jāveic šeit daudz darba. Paldies! Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht Koch. Dieters Lebrechts Kochs. paldies. Gribēju pateikties Maier kungam, pat ja viņš šodien nevarēja ierasties. Jāsaka, tas ir tāds labs pirmais solis, bet nu, tas netiek spērts pietiekami tālu. Roboti nav tikai automatiski, automatizēti transporta līdzekļi, bet arī droni, bezpilota lidmašīnas un cita veida ierīces. Uh, Automātizētas autonomas mašīnas noteikti ceļu satiksmē ienesīs revolūciju. Mums ir jāparūpējas, lai Eiropa būtu pietiekami konkurētspējīga. spējīga Mums ir jāinvestē līdzekļi, lai varētu šos autotransporta līdzekļus arī vairāk testēt. Ir jābūt uh, arī dažādiem jautājumiem, atrisinātiem atbildības jautājumiem, uh, personas datu jautājumiem un tā tālāk. Ir ļoti daudz darba vēl šeit jāiegūt. Paldies! Paldies! Man arī ir vēl maza piezīme. Mēs nesen bijām Čehijas republikā un ar, arī braucām ar automatizētu vilcienu. Un Berlīnē pirms 40 gadiem jau bija automatizētas metro lokomotīvas, bet cilvēkiem bija psiholoģiski to grūti pieņemt, jo, nu, kādam vienmēr vajadzēja tur sēdēt priekšā pirmajā vagonā lokomotīvē, lai cilvēkiem liktos, ka tomēr cilvēks vada šo transportu līdzekli. Protams, ka tas ir viss saistīts ar dažādām eh, ar dažādām likumdošanas finansēm, mums ir jālūkojas arī tālāk. Un tad, kad uh, pat vienā dienā, ja visas mašīnas būs automatizētas, es varētu tomēr citēt uh, Fogelkungu, kas bija Mīnhenes mērs 72. gadā, viņš teica, ka mašīnas, nu, uh, nodara kaitējumu mūsu pilsētām, un viņš pat nebija no zaļo politiķiem. Un ja tagad vienā dienā būs tikai automatizētās mašīnas un tās varēs uh, braukt tikai uz elektrības, nu tas tomēr nenotiks uh, ļoti ātri. Mums ir jāizmanto šie transporta līdzekļi ļoti, uh, nu tā, mērtiecīgi, lai tas nāk par labu arī vidē. Un tagad komisija lūdzu. Thank you, Mr. President. Uh, it's a Paldies, priekšsādātā kungs. Priecājos būt šeit pirmo reizi. Priekšsādātājs laipni lūdzam, runātājs paldies. Runājot par atzinumu projektu, tikai tāda šķās referenci un papildu komentāri. Pirmkārt par ceļu satiksmes drošību. Varam redzēt pagājušo gadu ziņojumu par ceļu satiksmes drošību. Varam konstatēt, ka Šeit uh, ir uh, jāizmanto iespējas un jāizmanto arī jaunākās tehnoloģijas, robotika, lai rastu risinājumus uh, šīm problēmām un lai samazinātu maksimāli ceļu satiksmes negadījumu skaitu, jo 90% gadījumu tieši cilvēku faktors ir ceļu satiksmes negadījumu cēlonis. Līdžimov um, gatavo plānu CITS eh, transporta sistēmai, tātad kooperatīvā transporta sistēma, un tas ir tāds eh, plāns, kas eh, ir pirmais solis virzienā uz šādu integrētu darbu kārtību šajā jomā. Runājot par trešo punktu, kurā referents aicina izveidot šādu kopīgu sistēmu. Vēlos atsaukties uz Nīderlandes prezidentūras eh, paveikto un elementiem, un mums ir jāmācās eh, no šādiem projektiem. Mums ir jāizmanto Eiropas eh, fondi liederīgi un jāizveido pēc iespējas optimālāk likumdošana, kas atbilstu reālajai situācijai. Ceturtajā punktā par drošu sasaisti. E, es pilnīgi tam piekrītu. Ja mēs iedomājamies tādu pasauli, kurā būtu tikai bezpilota automobīļi, tad uh, ne visas problēmas eh, tiktu atrisinātas. Mums ir nepieciešams galvenais koncentrēties uz ilgspējīgu mobilitāti. Tam jābūt mūsu galvenajam mērķim. Kiberdrošība jau tika minēta. Mēs šobrīd eh, strādājam pie harmonizētas eh, drošības pieejas, kas iet, iekļaut visas interesētās puses, arī dalību valstis. Un visbeidzot, datu aizsardzība, protams, ir vitāli svarīga mēs visi piestādājam pie šī jautājuma un iesaistām arī visas eh, interesētās puses, eh, lai izstrādātu vadlīnijas, kas nodrošinātu to, ka datu aizsardzība arī dzen tiek ņemta vērā šajā tehnoloģiju jomā. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies! Mēs novēlam uh, Eh, lai mūsu sadarbība izvērstos tikpat laba kā ar jūsu kolēģi 16 gadu garumā. Sirsnīgi jūs sveicam mūsu kompānijā. At... Un tagad Marija Kristīna Arnatū, lūdzu. Écoutez, moi je transmettrai vos remerciements. Es nodošu jūs komentārus, protams, Meijera kungam, kas eh, cita starpā, mm, manuprāt, ņems vērā arī jautājums, kas ir saistīti ar subsidi subsidiaritātes principu un uh, juridiskos aspektus, protams, datu konfidencialitāte un robotikas uh, jomas uh, paplašināšanās uh, un visas bažas, kas būtu jāņem vērā šajā sakarā, ir komentāri, kurus ņems vērā referents. Un es domāju, ka mūsu asambleja, mūsu pilsapūce arī pieņems viņu ziņojumu. Jā, grozījumi ir jāiesniedz uh, līdz uh, pusdienas laikam, 5. oktobrim. Tagad uh, pēdējie divi darba kārtības punkti - 10 un 11. Uh, preču pārvadāšanas pa iekšējiem uh, ūdens ceļiem statistika un uh, datu apkopošana par pārvadētiem pasažieriem un precēm, kā arī par nelaimes gadījumiem. Par vienu referents bija Bās Aikauts, par otrais pats. Un gribēju jums pateikt, ka trilogu iznākums jau ir apstiprināts. un padome jau ir uh, apstiprinājusi kompromisu pirmajā lasījumā. Tādēļ uh, nu, grozījuma iesniegšanas termiņš ir tikai formalitāte. Grozījumus uh, otrajā lasījumā uh, komitejas locekļi var iesniegt, bet kompromiss ciestu neveiksmi, ja tiktu pieņemts viens, kaut viens vienīgs parlamenta grozījums, jo mēs jau par visu vedām sarunas un Tādēļ sārunu iesniegšanas termiņš ir 29. Eh, septembris 14.00 attiecībā uz abiem ziņojumiem. Un, protams, mums ir aktīvi jāiesaistās darbā, bet es tomēr vēlētos, lai nebūtu grozījumu. Bet, protams, formāli tas ir iespējams. Gribēju jums to tikai paziņot. Gezīne. Es varu tikai atbalstīt eh, tevis teikto, Mihail, es esmu Anna referente par abiem ziņojumiem no Alda grupas, un jā, viss mums ir jādara, nu kā tu teici, un pietiekam glūdi. Paldies par šo atbalstu. Un ja mēs runājam par datiem dzelzceļu jomā, tas prasīja divus gadus, jo abas eh, komisijas institūcijas negribēja sadarboties. Uh, vai mēs te runājam par labu uh, likumdošanu vai nē, un tad Timermans izlikās, ka viņš neko par ko nav informēts, un, un ja mēs runājam par Eiropas dzelzceļa aģentūru, Jāsaka, ka nu, viņi tur tik ilgi sprieda, ka varētu šķist, ka viņi pēc 30 gadus ilguši kara mēģina beidzot eh, parakstīt eh, pamieru līgumu, bet nu, galu galā darbs ir noslēdzies, ir ļoti jauki un es ceru, ka nebūs grozījumu un domāju, ka vēl skaidrāk to pateikt diez vai ir iespējams. Un, uh, Eh, tagad esam beiguši darbu pie šiem jautājumiem un turpināsim darbai slēgtām durvīm koordinatoru sēdi.